Uh, ok, kolīgs, uh, eh, good afternoon. Kolēģi, labdien! Sāksim mūsu sanāksmes pēcpusdienas daļu. Jūs jau varbūt zināsiet, ka šorīt no rīta komisāru kolēģija pieņēma TFTS paziņojumu, ASV PDR pārskata dokumentu un veselu virkni citu svarīgu dokumentu, un tādēļ ir liels prieks, ka komisārs Cecīlija Malstrom šodien ir ieradusies pie mums Viņi mūs informēs par šīs sanāksmes rezultātiem, runājot par šiem dokumentiem. Tie ir tiešām sensitīvi jautājumi, mēs rūpīgi sakojam notikuma attīstībai, un uzreiz vēlētos dot arī vārdu komisārs kundzei, pavisam īsi iepazīstināt mūs ar situāciju, un pēc tam esmu pārliecināta, ka arī delegātiem, deputātiem būs jautājumi. Lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji, cienījamie deputāti, dāmas un kungi, labdien! Man ir prieks pie jums ierasties un ziņot, kāda ir, um, kāds ir progress saistībā ar vairākiem dosjē ASV kontekstā, par ko esam runājuši šodi, um, šogad gan vasarā, gan arī rudenī. Kā jau priekšsēdētāji to minēja, tad šorīt pieņēmām vairākas dokumentu pakotnes um, par attiecībām starp Eiropas Savienību un ASV, un tur tiek runāts par to, kā abas šīs puses kopā veicinās uzticību, balstoties uz ad hoc darba grupas rezultātiem, kā arī šeit ir iekļaut ziņojums saistībā ar TFIP, TFIS un ASV PDR reģistru. Runāšu par visām šīm lietām, bet gribētu arī minēt, ka ir ziņojums par šīs drošās ostas nolīgumu. Bet es domāju, ka par to ar jums runās vicepriekšsēdētāja Redings kundze, tad šo jautājumu atstāšu viņas ziņā ja neiebilstat. Sākumā TFTP teroristu finansēšanas izsekošanas programmas dati. Par to esam vienojušies jau ilgi pirms uh, sākās diskusijas par Snowdena kungu un esam sagatavojuši šo izvērtējumu, kāds ir norādīts arī nolīgumā. Tas ir izdarīts pēc trīs, trīs gadus pēc spēkā stāšanās. Tas nav īstenošanas pārskats, bet gan šī dokumenta mērķis ir vērtēt TFIP datu vērtību. Tie ir dati, kas ir krāti, uzkrāti vairāk gadu garumā. Uh, un mēģinam izvērtēt, kādi ir ieguvumi um, no šī projekta cīņai pret terorismu gan ASV, gan Eiropas Savienībā. Un šajā ziņojumā ir iekļauti un analizēti dažādi veidi, kā TFIP datus var praksē izmantot. Un šiem skaidrojumiem blakus ir arī reāli piemēri klāstīti. Komisija un ASV valsts kasa gada garumā cītīgi strādāja pie piemēru identifikācijas, kur TFIP ir palīdzējis atklāt gan tātad pretterorismu, gan cīņā pret terorismu un konkrētas izmeklēšanās. Mēs esam, mums ir bijušas vairākas klasificētas sanāksmes ar dalību valstīm, Eiropolu un um, ir vairāk nekā tūkstot šādu datu kopumu analizēts. Neskatoties uz to, cik sarežģīti ir šo darbu darīt un cik plaši ir datu klāsts, mums ir ļoti daudz piemēru ziņojumā. Tos jūs varat rūpīgi izpētīt un ar tiem iepazīties pēc sanāksmes. Tur arī nes, nesani gadījumi, kad TFIP ir izmantots, lai balstī, uh, izmeklētu Eiropas Savienībā balstītu teroristu darbību Sīrijā un arī citi piemēri un ir skaidri redzams, cik ļoti svarīgi ir TFIP dati. Tie ļauj identificēt, izsakot terorists un to atbalsta tīklus visā pasaulē. Un tas arī palīdz atklāt organizāciju finanšu struktūras un jaunas atbalsta formas. Tas ir nācis par labu gan jaunu pierādījumu iegūšanai, gan arī saistībā ar informāciju, kas iegūt no citiem avotiem. Balstoties uz TFIP, TFIP datu analīzes ir redzams, ka šiem datiem tiešām ir vērtība un tie palīdz pretterorisma ziņojumos un darbībās. Tad, kad vienojāmies par Eiropas Savienības un ASV TFIP datu projektiem, tad komisija lūdza izstrādāt konkrētu struktūru šajā projektā un pēc tam ziņot par ekvivalentu sistēmu izveida Eiropas Savienībā. Un šajā paziņojumā, kas jums ir priekšā uz galda, ir iekļauti izvērtējumi attiecībā uz ļoti dažādiem scenārijiem Eiropas Savienības sistēmā, kas varētu atbilst arī padomus un parlamenta prasībām. Lai iegūtu apkopot šo informāciju, esam veikuši ārēju pētījumu un piesaistījuši Eiropola, Eiropas datu aizsardzības uzrauga, TFIP un daudzus dalībvalstu ekspertus. Esam izveidojuši dažādus scenārijus un variantus, lai veicinātu diskusijas. Šo darbu jau veicām 2011. gadā, un tolaik arī jūs iepazīstināja ar rezultātiem. Mēs gan neguvām skaidras norādes no parlamenta, kādu ceļu jūs vēlētos iet. Dažas dalību valstis norādīja, ka iespējams vajadzētu ekstrapolēt datus Eiropas Savienībā, varbūt tas būtu variants Un tad nu, arī šādu iespēju iekļāvām izvērtējumā, bet arī padomē par to nav bijušas plašas diskusijas. Esam vērtējuši dažādos variants balstoties uz informācijas pārvaldes struktūru, proporcionalitāti, tātad nepieciešamību, ietekmi uz pamattiesībām un arī katras opcijas rentabilitāti. Datu uzglabāšana un ekstrapolēšana, vairāki deputāti uz to norādīja, ka tas būtu veids, kā īstenot šo ekstrapulē, datu ekstrapolēšanu Eiropas Savienībā. Uh, Šis variants TFIP tātad būtu pārvietots Eiropas Savienību, bet tādējādi izlūk ziņā Eiropas Savienībai nebūtu nekādu ieguvumu, un tas arī negarantētu labāku datu aizsardzību. Datu piekļuves aizsardzība, protams, ir būtisks elements, un tādēļ mums ir jāveido tiešām tāda pamatīga struktūra, kas jebkurā gadījumā garantētu šo datu aizsardzību. Nebūtu iespējams veikt tiešu meklēšanu šajos datos, jo uh, pastāv jau šobrīd drošības pasākumi, ko ir šie pakalpojumi sniedzēji ieviesuši. Tas nozīmē, ka šim mērķim būtu jāveido atsevišķa datu bāze, un tas var būt saistīts ar visai ievērojumiem resursiem, izmaksām un arī visai lielu darbu, lai nodrošinātu pilnīgu atbalst, atbilstību datu aizsardzības normām. Tādēļ šis variants nešķita, ka būtu nepieciešams, un tas nebūtu ne, nesamērīgs, ne rentabls, un tas nenestu arī nepieciešamo datu aizsardzības garantijas. Un mums ir arī sev jājautā, vai mēs tiešām vēlamies Eiropā šobrīd veidot vēl vienu datu bāzi. Kas attiecas uz neatkarīgu Eiropas Savienības sistēmu, tad šeit pētījām vairākus variantus. Viena ideja bija paplašināt arī sistēmas aptvērumu, iekļaut dažādas maksājumu veidus un konkrētus izvirzītus pakalpojumu sniedzējus, jo, ja mēs veidot šādu sistēmu, tad šādu pieeju gribētu vairākas dalību valstis un vēlme pēc eh, jebkādas jaunas sistēmas patiesībā ir ļoti ierobežot. Nu, tas potenciāli varētu paplašināt mūsu iespējas eh, cīnīties ar terorismu un uh, izsakot finansējumu, bet tādējādi mēs izveidot ļoti sarežģītu un ļoti dārgu sistēmu, un tad nu arī sev ir jājautā, vai šāda pieeja ir samērīga. Turklāt esam izslēguši divas nereālistiskas iespējas. Viena no tām bija pilnīgi centrāla sistēma, kas darbojas tikai Eiropas Savienības līmenī, un arī pilnībā decentralizēta sistēma, kas darbojas dalību valstu līmenī. Tādēļ vienīgais iespējams risinājums būtu šāda hibrīda opcija, kad uh, daļa, daļu sistēmas pārvalda Eiropas Savienība un pārējās funkcijas dalību valstu iestādes. Un arī par šādu opciju esam um, runājuši savā ziņojumā. Šķiet, ka tādējādi Eiropas Savienībai varētu būt uh, atkarīgs, neatkarīgs izmeklēšanas instruments, bet varbūt tas nav nepieciešams uh, esošajā kontekstā, kad ir dalībvalstīm pieeja TFIP. Šāds projekts būtu visai dārgs, tam būtu nepieciešams daudz resursi un būtu nepieciešams ilgs laiks tā izveidē un uzturēšanai, un tā rezultātā būtu jāveido arī pilnīgi jauna datu bāze. Un tādēļ komisija nevēlas um, nākt klajā ar nevienu no šiem priekšlikumiem konkrēti. Mēs atstāsim to parlamentu un padomas ziņā, ļausim jums tos pārunāt, un tā rezultātā nonākt pie konkrētiem priekšlikumiem varbūt nākamajā jau sasaukumā. Es zinu, ka es izsakos nedaudz ilgi priekšsēdētāji, tomēr ziņojumā ļoti daudz informācijas, un tādēļ gribētu cik vien skaidri iespējams to klāstīt šobrīd. Mēs arī vienojāmies, ka mums būs kopīgs pārskats par Eiropas Savienības un ASV pasažieru data, re, datu reģistra nolīgumu. Tas tika veikts šovasar, Un šajā darbā strādāja eksperti, kas pārliecinās, vai ASV iekšzemes drošības departaments strādā atbilstoši nolīgumam tajā iekļautiem kritērijiem. Un mēs atklājām, ka iekšzemes drošības departaments strādā atbilstoši šiem nosacījumiem. Viņi filtrē datus attiecībā uz lidojumiem, kas um, nav ASV. Viņi nekad nav neoperatīvu mērķu dēļ piekļuvušiem datiem un datu uh, apmaiņa notiek katrā gadījumā atsevišķi, tā tiek reģistrēta un uh, tiek balstīta uz rakstiskas vienošanās, un um, tikai divos gadījumos ir bijis šādi ieraksti reģistrā. Protams, situāciju var vēl uzlabot, ir iespējams attīstīt tālāk šo nolīgumu. Protams, mēs varētu ko vairāk darīt attiecībā uz datu depersonalizāciju un dzēšanu, bet no brīža, kad dati tiek ievadīti sistēmā, šobrīd situācija ir tāda, ka uh, Uh, tas notiek dažas dienas vēlāk, pēc tam, kad sistēma tiek aktualizēta. Turklāt esam panākuši progresu arī attiecībā uz šo pēc pieprasījuma piedāvājumu push and pull metodes, mums ir reģistrs, mums ir labāks izvērtējums, un šie dati pēc pieprasījuma samazinās, jo šogad tikai 0,13% no visiem PDR datiem ir saņemti ar pull pieprasījuma metodi, un, protams, mēs gribētu pilnībā pāriet uz šo piedāvājuma pušu sistēmu līdz nākamajai vasarai. Diskutējam arī par to, kā uzlabot appusējību mūsu attiecībās un arī attīstīt policijas sadarbību, kas ir nolīguma, kā arī veicināt caurskatāmības mehānismu attiecībā uz apelācijas sistēmu. Un ziņojumā ir minēts arī tas, ka ASV īsteno pasākums, kas iet tālāk nekā prasības, uh, ir paredzēts, ka komisija ir jāpaziņo 48 stundu laikā pēc piekļuves sensitīviem PDR datiem. Viņi ir izveidojuši tiesu sistēmu, kas analizē un um, veids pārskatu par visiem um, veiktiem pasākumiem, lai nodrošinātu samērīgumu un izvairītos no diskriminācijas gadījumiem. Un, kā jau es minēju, tad ir arī rekomendācija pātrināt darbu, pāriet līdz nākamajai vasarai pilnībā uz push metodas izmantošanu. Un nobeigumā vēl gribētu nedaudz runāt par diskusijām par TFIP un aicināto nolīguma apturēšanu. Reaģējot uz mēdīju apsūdzībām par to, kā SV piekļūst konkrētu Eiropas Savienības servisu, tātad pakalpojumu sniedzēju datiem, esmu uzreiz uzsauks formāls konsultācijas atbilstoši 19. nolīguma pantam. Esam lielā mērā sazinājušies, izmantojot telefonu sakarus, bet esmu arī personīgi tikusies ar uh, sekretāru Deividu Koenu gan Briselē, gan arī Vašingtonā pagājušajā nedēļā bija tikšanās, devos arī uz Baltonām, tikos tur ar um, prezidenta drošību, konsultanta drošības jautājumos. Un gan, uh, tātad, uh, gan ASV, gan arī Eiropas Savienības pārstāvjumi man rakstiski sniedza garantijas, ka ASV valdība kopš līguma stāšanās spēkā nav uh, piekļuvusi šo provideru datiem, un šīs vēstules arī esmu nosūtījis jums, lai jūs varētu ar tām iepazīties. Esam pārunājuši visus elementus, neesmu saņēmis pierādījums, ka kaut kas būtu pārkāpts, nekas tam līdzīgs neatklājas Tad nav šāda pierādījuma, ka ASV pārkāptu nolīguma normas. Esam sazinājušies arī ar šiem pakalpojumu sniedzējiem, un arī viņi ir veikuši savas izmeklēšanas un arī ir apstiprinājuši, ka nekādu šādu pazīmi par nolīguma pārkāpšanu viņiem nav. Protams, mēs ļoti rūpīgi izanalizēsim un sekosim šiem notikumiem arī nākotnē, un nākamā gada pavasarī jau atkal veiksim pārskatu. Paturot to prātā, esmu nolēmusi slēgt šīs konsultācijas, un esmu arī par to vakardien vakarā informējis ASV, un arī šī vēstule jums ir pievienota informācijai. Varbūt vēstulē arī pamanīsiet, ka esam vienojušies par vairākiem uh, Uh, uzticību veicinošiem pasākumiem, jo šobrīd ir uzticības trūkums starp ASV un Eiropu, un esam vienojušies veicināt un stiprināt caurskatāmību un lielākā mērā iesaistīt arī uzraugu šajā programmā, un arī tas ir redzams manā vēstulē. Kā daudzi no jums un arī Eiropas iedzīvotāji, tieši tāpat arī es esmu ļoti pārsteigta par Snaudena kunga atklājumiem. Uh, par to, ka valsts drošības aģentūra ir ieguvusi datus pilnībā neproporcionālā veidā. Mums ir tiesības par to uztraukties, tādēļ arī tas mums vēl aizvien rada šoku, un no, tas nozīmē, ka būs lielā mērā jāstrādā pie uh, šīs uzticības atjaunošanas, jo uzticība abās Atlantijas okeāna pusēs ir lielā mērā iedragāta. Esam ļoti ilgi un gari par to runājuši, tas ir iekļauts arī šodien pieņemtajā paziņojumā, ko pieņēmām kopā ar Redings, un Aštonas, Redings kundzi un Aštonas kundzi, un esam konkrētiem um, nākuši klajā ar priekšlikumiem, kā atjaunot uzticību. Esam runājuši par Eiropas Savienības datu aizsardzības reforma. Zinu, ka arī jūs komiteja šajā darbā strādā. Runājam arī par cerībām pabeigt šo tātad visaptvarošo lietu sarga nolīgumu līdz nākamā gada pavasarim un tiek diskutēts arī par iespēju pārskatīt normas saistībā ar šīs drošās ostas nolīgumu. Turklāt plānojam diskutēt arī par iespējām noturēt starptautas diskusijas par šo satvaru un lielā mērā esam iesaistījušies darbā un saziņā ar ASV kongresu, lai pārliecinātos, kā strādā viņi, un skatāmies, kā senātā un kongresā pārunātās reformas varētu pozitīvā veidā ietekmēt arī Eiropas Savienību, lai mums beigās būtu labāka struktūra un labāka kontrola par to, kā, ko var darīt valsts drošības aģentūra, lai labāk pārskatiespējas. iespējas izvērtēšanu, un tas nāktu par labu gan Eiropiešiem, gan arī trešo valstu pilsoņiem. Šīs diskusijas turpinās, daudz no jums arī devās uz kongresu, daži no jūs pārstāvjiem arī šobrīd atrodas ASV, jo arī daudzus jūsu iedzīvotājus šie atklājumi ir tiešām uztraukši, un tādēļ situācija nopietni sekoja. Priekšsādētāji, nu arī pavisam īsi un kodolīgi, tas ir, tā ir informācija, ko gribēju jums sniegt, ja būs jautājumi ar prieku uz tiem atbildēšu, cik rūpīgi vien varēšu, protams. Paturēsim gan prātā, ka var jau būt, ka jūs nesat vēl iepazinušies ar visiem dokumentiem, tikko to saņēmāt, bet nu gribēju pēc iespējas ātrāk pie jums ierasties, lai atbildētu uz jautājumiem. Uh, is, uh, so have... Jums paldies! Mums ir uh, vesela virkne kolēģi, kuri vēlas runāt bet uh, pirms dodu viņiem vārdu, gribu tikai informēt, ka uh, Redings kundze ieradīsies uz mūsu sanāksmi 9. decembrī un uh, būs runa par starp, transatlantisko ekspertu grupu, tā ziņojumu un drošo ostu principu. Un e, ļoti svarīgi, ka jūs savā runā norādījāt par nepieciešamību atjaunot uzticību starp Eiropas Savienību un ASV, un ļoti labi, ka jūs mūs e, informējat par šo attīstību, jo mēs zinām, ka situācija ir nopietna, tādēļ, ka trūkst uzticības e, pēc pēdējiem notikumiem, ko visi esam um, apsprieduši. Un tagad došu vārdu deputātiem. Sāksim ar Morais kungu. Lūdzu. Nē, došu vārdu. Fosta kungam. Paldies! Liels paldies! Vispirms vēlējos pateikties eh, jums par jūsu sniegto pārskatu, un es vēlētos arī jums pateikties par to, ka jūs tik uh, par to, daudz par to stāstījāt, ka tika veikta šāda izmeklēšana. Diemžēl ir problēmas ar tulkojumu. Is it okay now? Yeah. yeah. Then please, yeah. shortly again. <laughs> so, nochmal vielen Dank für Ihren. Für die Sākšu runāt vēlreiz. Tātad vēlējos pateikties jums par, ka jūs, par to, ka pastāstījāt par šo situāciju, par veiktajiem pētījumiem. Jūs arī norādījāt, ka vēl ir iespējami uzlabojumi šai jomā. Es vēlētos zināt, kāda veida uzlabojumus jūs šeit domājat un par kādu līmeni mēs runājam, vai šeit būs atkāpe no tiem standartiem, kas noteikti sākotnējā nolīgumā, vai šie standarti tiks uzlaboti. Vai mēs atzīstam, ka šeit ir milzīga plaisa datu aizsardzības nodrošināšanā un ka šī plaisa ir jāaizpilda vai vienkārši ir kādas nelielas korekcijas jāveic jūsu prāt. Vai mēs runājam par nopietniem trūkumiem, kas ir jāvērš par labu? Nu, tāds būtu mans jautājums. Paldies, saka priekšsēdētāji. Uzklausīsim vairākus jautājumus, tad dosim vārdu komisārei. Tagad vārds Morājas kungam. Paldies, Kinga! Es arī domāju, ka mums ir jārunā par šo uzlabojumu kvalitāti un pateicos komisārei, ka viņa ir atnākus pie mums. Diemžēl mums nav bijis iespējas iepazīties ar šo paziņojumu padziļināti, lai varētu uz to reaģēt, bet ir ļoti, mēs augstu vērtējam to, ka esat uh, ieradusies, lai mūs informētu, ka to darat ļoti saulaicīgi. Līdz ar to um, Tāpat ir uh, pozitīvi tas, ka turpmākais konsultācija process nodrošinās lielāku caurskatāmību un uzraudzību. No šī paziņojuma spriežot, nākotne būs gaišākā. Un uh, mēs gribētu uzzināt, kādi konkrēti būs šie uzlabojumi, to rādīs, protams, laiks bet katrā ziņā mums jāpilda savs uh, uzdevums un viss jāizvērtē. Pirms mēs virzamies uz priekšu, tomēr būtu jānoskaidro, uh, kad mēs beidzām uh, darbu pie šīs nodaļas, kad mēs šo lapu pāršķirām, uh, un vai ASV ir izdarījusi kādus pārkāpumus attiecībā uz piekļūdātiem vai nē, un lai to izdarītu, mums jāatgriežas pie oktobra pieņemtās rezolūcijas. Gribu visiem atgādināt, ka mēs pieprasījām pagaidām apturēt TFTP līguma izpildi, pirms netiek izpildīti visi nosacījumi attiecībā arī uz svi, eh, piekļuvi SWIFT datiem. Un jūs norādāt, ka informācija, ko jūs esat saņēmusi no datu sniedzējiem un citām organizācijām, uh, liecina par to, ka ASV valdība nav šo nolīgumu pārkāpusi un to joprojām ievēro. Ja esmu sapratis, tad šis konsultācijas notika tikai ap to, pa, par to, vai ASV valdībai bija tieša piekļuve SWIFT datiem un, un citām organizācijām bija šāda piekļuve. Uh, bet varbūt ir uh, notikusi piekļuve finanšu datiem pa citiem kanāliem, ne tiem, kas ir um, atrunāts SWIFT nolīgumā. Katrā gadījumā visi jautājumi vēl nav atbildēti. Mēs saprotam, ka vēl visas apsūdzības nav izvērtēts, un pirms mēs pāršķirām šo lapu, mums būtu viss jānoskaidro, vai šīs apsūdzības ir patiesas vai nē, un šis jautājums joprojām ir samilzis. Un mēs parlamentā vēlamies saņemt atbildes uz šiem jautājumiem. Un piekrītu Voskungam, ka mums jāanalizē mūsu attiecību kvalitāte, bet jāatzīst tomēr, ka šo lapus vēl nevaram šobrīd pāršķirt. Paldies, Klo, tagad vārds Sofijai Intveldei. Paldies, priekšsēdētāji. Mani ļoti iepriecina tas, ka komisāri uzreiz pie mums ir ieradusies, lai iepazīstinātu ar šiem dokumentiem. To mēs arī interesi izlasīsim, bet gribu piekrist diviem iepriekšējiem runātājiem. Klots norādīja, ka šī lapuse vēl nav pāršķirta, šī nodaļa vēl nav slēgta Un, nu, runājot tā par grāmatām, man nāk prātā pasaku grāmatas no bērnības, un komisija jautā NSA, vai jūs tiešām nelegāli pieslēdzāties mūsu sistēmai un izmantojāt mūsu datus, un viņi saka, nē, tas tā kā atgādina. Uh, sarkangalvīts un vilga dialogu, vai tu apēdi vai nu vecu vāmiņu, protams, ka nē, bet vai mēs varam tam visam ticēt? Swift it kā esot veikuši savu revīziju un auditu, bet vai mēs varam viņiem ticēt? Mums ir nepieciešama izmeklēšana uz vietas, ko darītu eksperti, un tas tikai varētu kliedēt jebkādas šaubas, kas pastāv. Uh, bet ne jau nu mums šiem aizdomās turētajiem jāprasa, vai viņi ir izdarījuši kādas pārkāpumus, kā ne, protams, ka viņi dievosies un zvērēs, ka neko sliktu nav darījuši, bet nu šīs atbildes mani nepārliecina šobrīd. Ja mēs runājam par uzticības veidošanas pasākumiem, tad es šādus pasākumus neustveru par nopietni ņemamiem parlaments aicināja apturēt SWIFT un TFTP nolīgumu darbību. Un komisija atbild, ka nekas netiks apturēts, bet tiek piedāvāts uh, Eiropas TFTP nolīgums. Tā atkal, manuprāt, nav pieņemama atbilde veidot šādu Eiropas TFTP sistēmu. Un tagad, ja paskatās uh, pamatojumos vai um, kā te tiek aprakstīti iemesli, kādēļ jūs noraidāt šādas sistēmas izveidi Eiropā, nozīmētu to, ka Eiro, ASV varētu tieši iegūt datus no SWIFT datu bāzes. Bet ko mēs domājam? Mēs domājam, ka nevis ASV ekspertiem būs tieši piekļuva šai datu bāzei, bet gan mūsu pašu ekspertiem būs šāda piekļuva datu bāzei. Un tālāk jūs, jūs rakstat, ka pašreizējā datu bāze neļauj veikt meklēšanu, izmantojot personas datus. Bet vai tad tas nav visa šī nolīguma pamatā, ja mums nevar sniegt konkrētus datus, tad iznāk, ka tehniski ir iespējams tikai uh, uh, sniegt uh, lielu datu apjomu. Bet mērķis jau bija uh, ierobežot datu, nodoto datu apjomu. Līdz ar to šeit rodas ļoti daudz jautājumu, ir daudz neskaidru punktu. Un tas mani neiedrošina. Manā izpratnē ir tiešām steidzami nepieciešami uh, uzticības veidošanas pasākumu, bet ne tikai starp ASV un Eiropas Savienību, bet arī starp parlamentu un, un uh, komisiju un padomi un starp komisiju un pilsoņiem. Es ceru, ka pēc dokumentu izlasīšanas manas bāžas būs izkliedētas, bet, manuprāt, arī mēs nevaram šo nodaļu vēl slēgt un lapu pāršķirt. Tagad vārds Kirkopkungam. Paldies, priekšsēdētāji. Es patiesībā galīgi nevaru piekrīst iepriekšējai runātāji. Uh, eh, Intvelds kundze saka, nu man satrauktu pretējais. Tātad turpina Kirkop kungs. Es vismaz augstu vērtēju komisijas veikumu, komisija da, pilda savus pienākumus Un tas nav kom parlamenta kompetence darīt šīs lietas, un komisija ir strādājusi ātri, un es īpaši pateicos komisārē Malmstrēmai par veikumu. To tiek pārskatīti pašreizējie nolīgumi. Manuprāt, ar to arī pietiks, lai uh, atjaunot uzticību, un es augstu vērtēju pašreiz notiekošo dialogu, un es eh, gribētu uzsvērt vēlreiz, un tas nebūs pārsteigums, ka ASV ir mūsu svarīgākie sabiedrotie cīņā pret uh, terorismu un organizēto noziedzību, un mums ir jādara viss, lai ne. Uh, tiktu apdraudēta Eiropas pilsoņu drošība. Un mums nevajag šeit sajaukt dažādas izlūko operācijas ar policijas ikdienas sadarbību, kas ir ļoti svarīga. Šī uh, teroristu finansējuma izsekošanas programma arī paaugstina mūsu drošību. Un uh, Es jau diezgan ilgi gadiem esmu šeit strādājis, cenšoties pavirzīt uz priekšu Eiropas Savienības pasažieru datu sistēmu. Un mēs varētu būt uh, īstenojuši loģisku pieju, ka būtu šī sistēma atbilstoši jāregulē visā Eiropā, tīpaši ņemot vērā to, kas notiek ASV, un tādēļ šeit ir zināmas pretrunas, ko ir ļoti grūti pārvarēt. Uh, Noslēgumā gribu teikt, ka visi šie nolīgumi ir svarīgi Eiropiešu drošībai, un mani iedrošina tas, ka Eiropols ir pārliecināts, ka šo līgumu īstenošana paaugstina drošības līmeni. Un šāda eh, teroristu finansējuma izsekošanas sistēma ir eh, izrādījusies efektīva attiecībā gan uz uh, spridzināšanu eh, savulaik Londonā, gan arī Breivika gadījumā. Un es domāju, ka mums ir jādara arī viss, lai veidotu skaidru juridisko pamatu Eiropā šais jautājumos. Bet eh, kamēr tas vēl nav izdarīts, es gribu teikt, ka mums ir jāpateicas komisijai par tās veikumu, jo tās, tā ir komisijas atbildība un komisija ir pildījusi savus pienākumus un to darījusi labi un ir pelnījusi uzslavu. Paldies, es lūgtu visus izteikties pēc iespējas lakoniski, lai visi, kuri vēlas uzstāties, varētu arī to darīt. Vārds tagad Albrecht kungam. Paldies priekšsēdētāji, paldies Malmstrēms kundze par jūsu sniegto prezentāciju. Vispirms gribu teikt, ka visā šajā paziņojumu kopumā es saskatu virkni punktu, kas mums palīdzēs uh, sarunās, kas turpinās, palīdzēs mums darbā pie šī datu jau, uh, nodošanas jautājumu un strādājot arī pie datu aizsardzības noteikumiem. lielais uh, apmainīto datu apjoms saskaņā ar drošās ostas nolīgumu un arī saskaņā ar citiem tiesību aizsardzības nolīgumiem liecina par to, ka ir nepieciešams tāds ietvaru nolīgums par datu aizsardzību, un mēs uh, Eiropas parlaments uz to norādījām, tad, kad notika sarunas par šiem datu apmaiņas nolīgumiem, uh, Jūs minējāt tagad vasaru vai pavasari. Es tiešām jūs aicinu panākt tādu nolīgumu noslēgšanu, ko vēl varētu apstiprināt šis parlamenta sasaukums. Un uh, būtu jāmaina arī tiesiskais pamats ASV, lai tiktu garantētas Eiropas pilsoņu pamata tiesības, jo šobrīd tas nav panākts attiecībā uz kompensācijām un mums ir jāuzstāj uz šādiem, šādām prasībām. Bet tā pašā laikā es domāju, ka parlaments pieņēma gudru lēmumu, norādot, ka ja nenotiks virzība uz priekšu, un patiesībā šādas virzības nav, patiesībā mēs slīdam uh, citā virzienā, tad mums ir jāizmanto garantijas un jāizdara secinājumi. Un vairākums Eiropas parlamentā uzskata, ka ir jāprasa apturēt TFTP līguma darbību. Mēs to prasījām, jūs to vienkārši ignorējat, un tagad rodas nopietnas institucionālas problēmas, jo ja Eiropas parlaments izvirza prasības un komisijas tās ignorē, tas ir absolūti nepieņēmami. Un mēs rezolūcijā, par ko nobalsoja deputātu vairākums, uh, norāda, ka uh, tas uh, ietekmēs mūsu spēju noslēgt turpmākos starptautiskos nolīgumus, ja jau mēs nevaram, uh, ka mēs nevaram vai šāds līgums noslēgt, ja komisija ignorē mūsu prasības. Tālāk par FCS sistēmu. Tā varbūt uh, nav neproporcionāla, bet mēs pieprasām uh, izmantot tādus datu iegūšanas metodes, kas padara šīs, šos datus personalizētākus un kas ir saistītas ar konkrētām aizdomām un, un pamatojumu. Bet šobrīd šāda sistēma nedarbojas jo ir uh, piekļuve nodrošināta tikai tādiem uh, datu blokiem, nevis saistībā ar konkrētām aizdomām un konkrētu risku. Un šo, gribu noslēgumā teikt, ka šodien Huffington Post uh, izlasīju, ka ASV Nacionālās drošības aģentūra apkopo datus arī par piekļuvi uh, pornogrāfiskām uh, interneta vietnēm un tām līdzīgus datus attiecībā uz tiem, kuru tiek turēta aizdomās par radikalizāciju. Jāsaka, no tā varam secināt, ka tagad dati tiek apkopot tik milzīgā apjomā, ka tas apdraud demokrātiju un tiesiskumu. Un, ja mēs turpinām virzīties šādā virzienā, tad tā kļūst jau tāda masu eh, mēroga izspiegošana un tā patiesībā ir absolūti neefektīva un nelikumīga gan no ASV, gan Eiropas Savienības tiesību aktu viedokļa. Un kādēļ? Mm, vai, un tagad jautājums, vai tiek veikta izmeklēšana par kiberuzbrukumiem Eiropas Savienības institūcijām un arī dalību valstu serveriem, ko ir uh, veikušas iestādes un uzņēmumi, kas atrodas ASV un arī Eiropas Savienībā. Es tikai vēlos norādīt, ka ir vēl septiņi runātāji, kas vēlas eh, izteikties, un šajā brīdī mēs eh, slēdzam runātājus sarakstu. Tāpēc es eh, vēlētos jums lūgt. Es ļoti vēlos jums lūgt izteikties pavisam konkrēti. Jo visiem ir jābūt iespēja izteikties. Eh, vārds eh, Konālija Ernstē, lūdzu. Paldies. Eh, man ir komentārs, Malsēns kundze. Šis dokumentu kopums man atgādina par to, Eh, kāda bija attieksme pret dokumentiem arī eh, Vācijas Demokrātiskajā republikā, tad eh, padomjas Savienības laikos? Tas viss kļuva aizvien neatrisināmāk, tuvojoties beigām. Un tāpēc man ir mm, iekšēja pretestība pret uh, E, šādu um, nesatricināmu draudzību, par ko tiek runāts. E, iespējams, tā ir cīniska reakcija, tomēr tas, kas ir šajā dokumentā, ar to nepietiek. Un vēl dažs lietas. E, dažādas um, sekas ir minētas pielikumā. Ir minēti no, notikumi, fakti, kuriem nav nekāda sakara ar terorismu. Tur ir vienkārši minēti daudzi notikumi, kas ir norisinājušies pēdējo, pēdējo gadu uh, laikā. Tas viss ir tā kā apkopos un šeit uzskaitīts, uh, tomēr tas nav pierādījums uh, tam, ka tam bija kāds sakars ar SWIFT. SWIFT būtu bijusi ietekme, ja šie dati un tad, ja šie noziegumi tiks novērsti. Ja to būtu iespējams pierādīt tad būtu nepieciešams, eh, lai būtu šāda veida nolīgums, jo tomēr šeit nekā nav. Tātad eh, eh, tur nav tehniskais paskaidrojums, kāpēc tā notika, tur nav arī faktiski pierādījumi, un par skaitļiem mēs jau visu zinām. Citi cilvēki jau ir izteikšies par šiem skaitļiem. Un tad attiecībā uz pārtraukšanu ir minēti apstiprinājumi par šo nesredzamo draudzību ir minēts eh, tas, eh, ka tad eh, nav izskatīta nekāda nelegāla dati, bet kur tam ir pierādījums, ka tas tiešām tā arī ir. Kādas ir garantijas? Kādi ir jūsu pierādījumi? Kur ir dati? Kur ir dokumenti, kur pierāda to, ka tas tiešām tā ir? Un vai kāds uh, ir izsakojis eh, to, eh, ka eh, NSA tika iesaistīts SWIFT vai kāds to vispār ir izmeklējis, vai kāds ir izmeklējis šādu apsūdzību Eiropas Savienībā vai ASV, kāds kaut kur, vai tas ir darīts, un kādi ir bijuši reāli rezultāti. vajadzētu runāt tieši par konkrētiem rezultātiem. Un pirms eh, tiek izveidots kāds eh, jauns eh, Eiropas Savienības SWIFT nolīgums vai, vai SWIFT, kur atbalsta NSA, pirms kaut kas tāds atkal tiek darīts, ir jāgūst atbildes šiem jautājumiem. Tātad ir skaidrs, ka nevar rīkoties kā iepriekš. Eh, bet eh, līdz šim mūsu rīcībā nav nekādu pierādījumu. Eh, kas ir konkrēts mūsu rokās kā pierādījums? Un man nepatīk šādi apgalvojumi, kuriem nav nekādu pierādījumu pamatā. Jo ir arī skaidrs, ka reālā situācija mūs, tiek ignorēta. Un eh, tas eh, mums eh, Eiropas institūcijām liek izskatīties kā muļķiem pilsoņu acīs, kuri par mums nākamajā gadā balsos. Par ko viņiem tagad nāktos balsot? Ja viņu pamatiesības šeit netiek aizsargātas. Vai jūs tik tiešām uzskatāt, ka kāds to pieņems kā kaut ko citu, kā naudas tērēšanu, to tiešām vajadzētu noraidīt? Paldies, Kornēlija! Sipēls kundze, lūdzu. Lūdzu, izsakieties pēc iespējas eh, īsāk. Darīšu, kas manas spēkos. Tomēr eh, man ir godīgi jāsaka, ka eh, pēc šīs prezentācijas man nebija laika iepazīties ar visiem dokumentiem detalizēti, tomēr es jūtos diezgan aizskaitināta. Uzticība Eiropas Savienībai ir apdraudēta, un šī uzticība ir jāatjauno. Eh, tomēr uzticamības pamatā ir jābūt šādiem apgalvojumiem. Tas ir lieliski. Un, eh, Esmu aizkaitināta tāpēc, ka viens no šiem eh, uzticamības veidošanas pasākumiem, kurus jūs minējāt, tas ir šajā portfolio, un tā ir datu aizsardzības autos norādīts to, ka Eiropas datu aizsardzības pakotne un ietver nolīgums ar ASV Tie nav nekāda sakara ar incidentiem, kuri ir apdraudējuši mūsu uzsamību. Mēs par to jau divus, trīs gadus runājam, tā aizsardzība ir nepieciešama, par to nav runa, no šaubu. Tomēr tam nav nekāda sakara ar NSA pārkāpumiem vai kādiem, kāda cita veida um, pārkāpumiem. Tad, tad, tas ir uzsamības vedošanas pasākums, un mums ir nepieciešams jauns procedūras attiecībā uz datu aizsardzību kā arī attiecībā uz šiem incidentiem. Protams, tur nav iesaistīti tikai ASV slēpnie dienas, bet arī citi. Tad attiecībā uz SWIFT. Eh, viena no lietām, kuras jūs minējāt, tātad, eh, tātad pretargumenti latīgošanai eh, Eiropas Savienības teritorijā, jūs minējāt izmaksas, kas ir pārāk lielas, man tas liekas satriecoši. Pēc tā, ko jūs teicāt par preterorisma pasākumiem, uh, un eh, tā, un tā finansējuma, kam ir paredzēts tātad, eh, budžets Eiropas Savienībā 15 miljoni eiro, lai eh, ieviestu Eiropas Savienības pasažieru datu reģistru. Un tad komisija vēlas um, ieviest jaunu robežu kontrolas sistēmu, tas arī ir dārgi, un tas viss maksā par spīti ekonomiskajai krīzē. Tomēr, kad ir runa par svītu datu iegūt, tad pēkšņi viss ir par dārgu. Un, ja jūs pareizi sapratat, jūs arī teicāt, ka mēs eh, nevarētu eh, garantēt eh, datu aizsardzības standārtus, mm, kādi būtu nepieciešami. Kāda ir jēga no datu aizsardzības, ja mēs nevaram izpildīt paši tos standārtus? Un tāpēc, kāpēc mēs vispār vedam sarunas ar ASV? Un trešā lieta, kur jūs minējāt, bija tāda, ka nebūs nekādas pievienotās vērtības, nebūs nekāda papildus ieguvuma. Un tad tam vajadzētu tomēr būt eh, mērķim šai datu ieguvēji. Tas, eh, ka nav eh, šāds datu kopums, kas tiek nosūtīts ASV, ka mums pašiem ir jāizanalizē šie dati, un trešajām valstīm ir jāsniedz tikai selektīvi dati pēc kāda konkrēta lūguma. Un es domāju, ka tam ir pievienotā vērtība, un mums par to vajadzētu domāt. Uh, Un tāpēc man tas eh, ļoti ir nokaitinājis, un es nedomāju, ka iepazīstoties ar eh, šiem dokumentiem, tas viss eh, kļūs kaut kādā veidā patīkamāk. Un es nedomāju, ka pēc tam es citādāk domāšu par Eiropas Savienības ASV sadarbību šajā jomā. Nākamais runātājs. Lūdzu, vārds Honza. Es esmu uh, pārsteigta par to, ka Masēmas uh, uh, kundze varēja rakstīt ASV par tad, sarunu izveikšanu, nediskutējot par to šajā komitejā, ņemot vērā to, ka mēs tomēr aicinājām ar vairākumu pārtraukt šo nolīgumu. Un, iespējams, statistiski būtu prātīgāk atgriezties pie mums, paskaidrojot, kāpēc. Uh, Nav uh, nepieciešamības uh, šādi rīkoties. Pirms uh, rakstot um, ASV finanšu ministrijai, kas arī norisinājās vakar. Un man tik tiešām tas ir pārsteidzis. Šī vēstules uzrakstīšana un pirms diviem mēnešiem jau to runāju, tad es eh, nekad eh, neesmu sapratusi šo 18. septembra eh, lēmumu, tomēr TF, TP nav vienīgā piekļuve SWIFT datiem. Un to ir iespējams arī sapratis, tāpēc, ka ir teikts, ka finanšu institūcijas un tātad izmeklēšanās, tad tur ir arī piekļuvu šiem SWIFT datiem, un to eh, var arī eh, saprast. Man nav bijusi iespējamība iepazīties ar šo ziņojumu, vai arī uz to ir kāds atsaucis šajā ziņojumā, ka ir kādi citi kanāli, kā ir iespējams piekļūt SWIFT datiem. Un eh, tad arī teik, tika teikts, ka ASV valdība izmanto uh, TFTP, lai iegūtu SWIFT datus, kā uh, mēs tos neiegūstam no citiem avotiem. Es eh, par to jau runāju pirms eh, vairākiem mēnešiem, un es eh, nezināju, ka tā būs kā pēdējā iespēja, kad būs izmācīts citas iespējas iegūt citus datus. Man likās, ka tā būs pirmā iespēja, kas tiks izmantot, un iespējams arī vienīgā iespēja. Līdz ar to tas man tik tiešām pārsteidz, tāpēc, tāpēc es arī uh, ceru, ka jūsu ziņojumā es varēšu m, mm, precīzi iepazīties ar to, kāda ir atbildi šo jautājumu, uh, vai tur ir viens vai vairāk kanāli, uh, Un es arī e, īsti e, nesako, nesapratu trešajā lapusē šajā PDR reģistra ziņojumā, kur jūs runājat e, par jautājumu novērtējumu. Vai tad, tad PNR atbild, tad, tad palīdz ciņā par terorismu, bet šāds atbildes tur nav, tur vienkārši ir nācē tas, ka ir iespējams veikt iepriekšējais novērtējums Tomēr mēs joprojām uzdodam eh, jautājumu, kāda ir eh, pierādījuma tam, ka eh, teroristu darbība tiek apturēta. Un es nedomāju, ka mēs esam pārliecināti, ka tas tā notiek, un es nedomāju, ka šis ziņojums arī mums palīdz šai sakarā. Vēržaks kundze, lūdzu. Izskaties pavisam īsi. Paldies, priekšstādātāji, centīšos runāt īsi. Vispirms pievienošos. Uh, tiem pateicības vārdiem, kas tika izteikts uh, par komisijas sagatavoto ziņojumu, par to, ka mēs ar to esam iepazīstināti. Es izlasīju to pa diagonāli, man nebija vairāk laika, bet uh, lasot presē atreferēto, varam um, redzēt uh, sasaukšanos ar kolēģu teikto. Tātad pirmajā daļā, komisārs kundze, jūs runājāt par to, cik nepieciešam cīnīties pret terorismu un aizsargāt pilsoņus, bet šāda prezentācija ir nepietiekama. Gribu pievienoties Kornelijai Ernstai, uh, Nav nekādu pierādījumu, ka šī cīņa pret terorismu ir tiešām efektīva. Šeit ir lietu saraksts, bet nav zināms, kā šie nolīgumi ir palīdzējuši. Nav zināms, kādas metodes ir izmantotas un kādā mērā pilsoņu uh, tiesību ierobežojums uh, attaisno cīņu pret terorismu. Un uh, jūs uh, Eh, šeit runājat par šo nolīgumu vērtību, lielo nozīmi, bet gribu atgādināt, ka galvenais princips ir nevis tāda tīra liederība, bet nepieciešamā liederība, lai sasniegtu izvirzītos mērķus, neaizskarot pamattiesības kas šai gadījumā tiek pārkāptas. Mani nedaudz pārsteidz arī tas, ka vairāk kārt nācās dzirdēt Eiropol uh, komentārus, kas tā tika atmesti, uh, noslaucīti pie malas un nu, sakot, ka šīs paustās bažas uh, ir pilnīgi nepamatotas Un uh, noslēgumā jūs mums uh, sakat, ka nav uh, pierādījumu, kas pierādītu pretējo. Kaut gan jāsaka, viss, kas presē ir rakstīts kopš jūnija, uh, rada um, zināmas aizdomas šai jomā. Un kādēļ jūs tagad mums varat teikt, ka jums nav nekādu pierādījumu par šiem uzbrukumiem? Un pavisam uh, noslēgumā Gribu pievienoties Jāna Albrehta teiktajam, ir viena lieta, ko mēs nekad nedrīkstam aizmirst, proti Eiropas Savienības pilsoņu aizsardzību, un šeit mēs esam joprojām nulles līmenī. Eh, paldies, eh, tika pāris nopietnas bažas, eh, tomēr, ja jūs vēlaties uzklausīt arī atbildes, tad mums ir nedaudz jāpātrina šis process. Romero Lopes skundze, kā nākamā runātāja lūdzu. Izsakaties īsi. Paldies, priekšnājas skundze, es darīšu, kas manos spēkos. Malsarēns kundze. Kad mēs iepazināmies ar pakotni, mēs gan nevarējām to izlasīt, jo nebija pietiekam daudz laika, mēs par to bijām pateicīgi, tomēr nāk uzreiz prātā jautājums. Liekas, ka cilvēki, kas to izstrādāja, viņi nav ņēmuši vērā visas lietas, kas ir notikušas Mm, piemēram, eh, katastrofa, kas radās no, pēc Snowdena kunga atklājumiem, tāpēc, ka uzticamība ir pilnībā zudusi, un eh, liekas, eh, ka jūs arī to neapzināties, ka mēs patiesībā lūdzām apturēt TFTP. Un tikai vakardien runājām ar kongresa, ASV kongresa pārstāvjiem, un mums izdevās viņus pārliecināt, apstrīdēt arī patriota aktu un visu to kas, eh, ko, ko nākotnē darīs izlūkošanas dienesti, izlūkošanas dienesti. Un eh, var eh, teikt, ka uzticība ir pilnībā zudusi. Pat daži no tautas partijas locekļiem teica, ka to vajadzētu apturēt, jo šobrīd nav īstais laiks pārskatīt visu šo pakoni, tāpēc, ka uzticība ir zudusi un mums vajadzētu drīzāk domāt par to, kā varētu atjaunot uzticību, kā panākt citu rezultātu, tāpēc, ka tas, kas ir noticis Eh, bija, tas viss bija pirms Snowdena, un tagad pēc Snowdena viss ir pilnīgi citādāk. Eh, tā nav, ka eh, viņi ir atklājuši kaut kādas lietas, ko mēs visi zinājām, ir tā, ka amerikāņi ir aptvēruši to, ka viņi nevar cīnīties pret terorismu, upurējot pamata tiesības. Terorisms nav Merklēns kundzes telefons, un Eh, viss šis eh, mehānisms ir um, salūzis, un um, mums ir jāsāk runāt par uh, to, ka ir nepieciešams jauns juridiskais uh, ietvers palīdzībai. Citādāk uh, varbūt uh, radīsies kādas citas uh, um, reformas. Tomēr ir skaidrs, ka dokumentam nav uh, nekā sakara ar uh, pašreizo situāciju. Hortis kungs, paldies! Vājens Holcerkungs. Esmu ļoti priecīgs, eh, ka jūs tik ātri eh, ieradāties ar mums eh, tikties, tomēr, manuprāt, tā ir vienīgā pozitīvā lieta, ko es šobrīd varu teikt. Tāpēc, ka man ir tāds iespējas, ka tā ir tāda procedūra, kur mēs vienkārši steidzamies ārkārtīgi ātri uz priekšu, lai kaut ko izdarītu, un, manuprāt, šis darbs nebūtu nav pabeigts. Un nav pareizi teikt, ka šī lieta ir beigusies vienkārši nediskutējot ar mums. Daži cilvēki saņēma šos dokumentus no rīta, daži tikai pirms stundas. Mani dokumenti vēl bija silti, kad es tos paņēmu rokās. Tāpēc es eh, domāju, ka ir ārkārtīgi eh, svarīgi, lai jūs eh, vēlreiz šeit atnātu un runātu par šiem dokumentiem, kad mēs būsim ar tiem iepazinušies. Un es arī atbalstu visu to, ko teica kolēģi. Nav pietiek, nepietiek ar to, ka mēs uzdodam jautājumu, vai kāds ir izdarījis to, kas viņam bija jādara, nepieciešams zinātniski pētījumi. Ir nepieciešams pareizās metodes, lai izmeklētu, līdz ar to šī lieta nav beigusies. Un šī nodaļa nav slēgta Un mēs eh, šajā eh, parlamentā eh, to ļoti skaidri pasakām, tāpēc, ka tas ir uzticamības pārkāpums. Un jūs pareizi runājāt par šo uzticības veidošanu, par vajadzību atjaunot uzticību mūsu amerikāņu draugiem. Tomēr es piekrītu, ka tas, ka šeit ir pazudis, ir Eiropas Savienības pilsoņu uzticība. Jūs to apdraudat, risinot lietas šādā veidā. Un es arī vēlētos eh, jums jautāt, vai jūs arī varat eh, izslēgt iespēju, ka eh, komerciālā spiegošana arī risinās šīs datu apņēmas rezultātā. Un es arī vēlētos saprast, cik daudz ir šo teroristu datu, kas ir te izmeklēti un pieminēti. Un visbeidzot, Priecājos, eh, ka eh, mēs varējām arī uzklausīt eh, mūsu ASV kongresē kolēģu domas. Tomēr nevajadzētu ignorēt to, kā arī Eiropā pastāv parlamenti, kas, protams, ir ļoti svarīgi. Un ir ļoti svarīgi ar tiem konsultēties. Much, uh... Paldies. Redzu, ka Bērdas kundze vēl gribētu izteikties lūdzu pavisam īsi. Paldies, priekšsādātāji patiesībā ne, parasti nekomentēju tik ļoti sarežģīts jautājums pirms ziņojums ir pilnībā izlasīts, bet visu cieņu kolēģiem, kas pirms izlasīšanas var tik ļoti plaši komentēt. Bet, nu, tas lielā mērā ir saistīts ar manām bažām. Mēs vēlamies kopīgi veidot, atjaunot uzticību Eiropas Savienības un ASV attiecībām, un es nezinu, vai šī attieksme ir pareizā. Mēs dzirdējām nepieņemami, pilnīgi nulle, viss ir komisijas vaina. Uh, Nu, vai tad mēs plānojam te karu pieteikt ASV? Kā, ko tieši jūs piedāvājat? Vai mēs te tēlosim tagad Eiropas Netanjahu? Jo pat ja ASV un Irāna var panākt lielisku nolīgumu, nu, protams, tad viens solis uz priekšu, divi atpakaļ, bet tieši tā jau atjauno uzticību civilizētajā pasaulē. Pasaulē, kur tiek izmantots dialogs, Sofija, mēs runājam ar ASV, un tas ir jādara tādēļ, ka neesam galu galā pasaules tribunāls. Nē, mēs esam partneri, mēs esam sabiedrotie. Un galu galā. Un galu galā šeit mēs nerunājam par visu izspiegošanas pasākumu, kas mums visiem radīs šoku. Nē, te mēs runājam par diviem konkrētiem nolīgumiem, nolīgumiem, vienošanās. Katrā no tiem ir divas puses. Tas nozīmē, ka abas puses sarunājas, un tādēļ, manuprāt, šis paziņojums, nu, tas nav saistīts ar vēstulē, nav teikts, ka jāslēdz dosjē. Nē, visur ir teikts, ka mēs apņemamies stiprināt, mm, padarīt intensīvāku mūsu darbu, veicināt uzraudzību, darīt vairāk. Un es jau nesaku, ka viss ir kārtībā, viss ir atrisināts, vienkārši norāda, ka neesam tribunāls, gribam atjaunot uzticību Eiropiešiem un gribam nodrošināt maksimālu mūsu par pilsoņu datu aizsardzību. Mērķi mums ir vienādi. Nav jau tā, ka mēs te vienkārši uh, nevajadzētu vienkārši iet uz priekšu un apkārt neskatīties. Tās ir tās manas bažas. Paldies, priekšsēdētāji. Komisārs kundze, kā redzat, šis jautājums ir tiešām emocionāls. Nu, tas jau patiesībā bija arī gaidāms. Kā jau mēs minējām sākumā, tad pastāv patiešām nopietnas bažas saistībā ar valsts drošības aģentūras paveikto un uzticības trūkumu ASV. Reālais jautājums ir, kā to atjaunot un kā, ko mēs kopā varam darīt, uzklausot viens otru. Tādēļ, manuprāt, bija tiešām svarīgi uzklausīt visus viedokļus. Lūdzu, vārds jums, komisārs Kunze. Ceru, ka mēģināsiet atbildēt paustos komentārus. You, Paldies, priekšsēdētāji. Jā, protams, mēģināšu atbildēt, cik vien iespējams. Jā, es apzinos ziņojumu, jūs neesat iepazinušies, to es saprotu, bet, nu, uh, nu, vajadzēja man arī pie jums ierasties, cik drīz vien iespējams, bet jebkurā gadījumā esmu vienmēr gatava pie jums atgriezties un atbildēt papildus jautājumiem, kad būsiet iepazinušies ar ziņojumu. Gal galā komisija vienmēr mēģina ierasties, ja nu komitejas mūs aicina. Visi notikumi, kas ir saistīti ar atklāsmēm par NSA paveikto, jā, tas ir radījis uztraukumu visā pasaulē. Uztraukšies esat gan jūs, gan mēs, gan pilsoņi un arī ASV. Uh, Šobrīd pastāv bažas, ka NSA drošības aģentūra nu ir izaugus un gājusi tālāk nekā tas bija plānots, līdz pat pasākumiem, kas ir nelegāli, un jā, nu situācija patiešām nērta. Šāda situācija nav pieņemama, un um, paralēli turpinās daudzi procesi, lai noskaidrot, kas tad īsti notika un kā varam rīkoties tālāk. Mūsu uzdevums savukārt bija skatīt vienu konkrētu nolīgumu, TFTP, bet ilgi pirms vēl Snowdena ēras um, sākās daudzi procesi, un tas nozīmē, ka mēs bijām plānojuši jums nāk klajā ar ziņojumu par TFTP pievienoto vērtību, PDR pārskats, lai saprastu, kā visi pilda nu, līguma pra, um, noteikumus. Un um, mēs arī mazākos formātos esam dalījušies ar jums konkrētos līguma elementos un uh, skatījušies arī dažādas datu ieguvas veids Eiropā. Uh, Tādēļ man šķiet, ka šodien ir vērts runāt par visiem šiem jautājumiem, bet jebkurā gadījumā tas ir tikai daļai saistīts ar NSA. Un komisija nekādā veidā neignorē parlamenta aicinājumu, bet jūs aicināt apturēt nolīgumu. TFTP tekstā ir teikts, ja nu būtu konflikti attiecībā uz līguma pildīšanu vai īstenošanu, tādā gadījumā mums ir jāveic formāls konsultācijas, un pēc konsultācijām, ja nu vēl aizvien nav panākt vienošanās, tad līguma var apturēt. Nav tā, ka vienkārši to var apturēt. Tas ir pret līguma noteikumiem. Tādēļ es uzreiz uzsāku formālu konsultāciju procesu. Nav jau tā, ka es vienkārši pazvanīju ASV, teicu un jautāju, vai tad jūs pārkāpāt noteikumus. Viņi teica, nē, es teicu, nu labi, tad iedzersim kafiju. Nē, mēs stundām ilgi mēģinām rast atbildes uz visiem jautājumiem, kas ir parādījušies arī masu mēdījos. Bet nu, komisija nav policija. Mēs neveicam izmeklēšanas, mēs neveicam arī nekādas zinātniskas, specifiskas uh, izmeklēšanas. Nē, mēs varam uzdot jautājumus un noturēt dialogu. Tā mēs rīkojamies sadarbībā ar partneriem, un to mēs esam arī darījuši. Esam saņēmuši daudzas atbildes, esam saņēmuši zināmas precizējumus un galu galā esam saņēmuši arī rakstiskas garantijas gan no Baltānām, gan arī no um, ASV ekonomikas ministrijas. Un tas ir tas, ko mēs no komisijas puses varējām paveikt. Mēs nevaram iet tālāk, mums nav nekādu pierādījumu, ka viņi būtu pārkāpuši līguma noteikumus. Mēs to nekādā veidā nevaram pierādīt, izņemot, protams, vēl kaut kādas apsūdzības, kas parādās avīzēs, bet no ar to nepietiek, lai pierādītu, ka šīs apsūdzības ir patiesas un pārkāpumi ir bijuši. Tad nu, to nepietiek, un kā jau redzat, Koena kunga vēstulē ir norādīts to, ka mēs veicinām savstarpēju uzticību, nodrošinot, ka tiek nodrošināts formāls pārskats, un šie pārskatītāji lielākā mērā sazinās ar datu aizsardzības iestādēm, mēs iesaistāmies caurskatāmībā, draudu un riska izvērtējumā, lai mums būtu labāka kopaina, un tad attiecīgi uzraudzības iestāde tam seko, un ļoti rūpīgi sekos arī šī līguma nākotnē, jo nākamajā pavasarī mēs veiksim atkārtot pārskatu. Tas nozīmē, ka darām visu, kas mūsu spēkos, um, un mums ir arī iemesli to atkārtot darīt nākamgad. Komisija ir tā, kas form, veic šīs formālās konsultācijas, lēmumu pieņem kolēģija, un arī šorīt no rīta kolēģija kopīgi pie, pieņēma lēmumu slēgt konsultācijas šajā konkrētajā jautājumā. Tālāk, kas attiec uz uzticības veicināšanas kvalitāti, mēs savā TFTP mm, priekšlikumā esam piedāvājuši vairākus elementus, kur, mūsuprāt, būtu iespējams uzlabot situāciju PDR kontekstā, kā, piemēram, ātrāk datu depersonalizācija, papildus caurskatāmība, datu statistika un tam līdzīgi elementi, un mēs kopīgi plānojam uh, panākt šo pilnīgo pēc piedāvājuma pušu sistēmu un tā tālāk. Protams, visi šie elementi tiks pārunāti ar jums un par tiem arī regulāri ziņosim. Kopumā mums ir vēl daudz, kas darāms. Nav jau tā, ka viss ir atrisināts, nav jau tā, ka viss ir jauki un skaisti. Nē, mums vēl aizvien ir bāžas par to, ko ir veicis, uh, veikus valsties drošības aģentūra Eiropā attiecībā uz cilvēkiem un atsevišķām iestādēm. Un tādēļ jau mēs strādājam pie datu aizsardzības, tāpat kā jūs, un arī pie divpusējiem nolīgumiem, kas mums varētu radīs papildus drošības garantijas mūsu sabiedrībai. Un tad, kad ieradīsies vicepriekšsēdētā Redings kundze, varat viņai prasīt detaļas, jo viņa vada šīs sarunas, bet es ar viņu kopā devos pagājušajā nedēļā uz ASV, un arī ASV partneriem ir patiešām liels bažas, un mēs visi esam vienojušies, ka darīsim visu, kas mums spēkos, lai pirms vasaras panāktu vienošanos. Un arī prezidents Obama ir paudis um, paziņojumu, ka tas, ka kaut ko var darīt, nenozīmē, ka tas ir jādara. Un ir ļoti plašas diskusijas un reformu priekšlikumi arī abos um, kongresa palātās. Tas nozīmē, ka nu, mēs sekojam šiem procesiem un saprotam, ka ierobežojumi papildus, um, papildus ierobežojumi un arī normas attiecībā uz NSA, ko tad viņi var darīt, ko nevar darīt, arī tas nāks par labu mūsu drošībai un um, arī trešo valstu pilsoņu papildus datu aizsardzībai. Tālāk datu ieguve. Swift ir datu, neapstrādāts datu kopums. Nav jau tā, ka mēs vēršamies uh, un tad lūdzam Swift datus attiecībā uz konkrētu personu. Nē, tur ir datu kopums par laika periodu un tad balstoties uz izmeklēšanas var ekstrapolēt arī personas datus. Tas nozīmē, ka jebkurā gadījumā ir jāveid, būs jāveido šāda ekstrapolēšanas sistēma Eiropā. Vai to var izdarīt? Jā, protams, to var izdarīt. Uh, Mēs saprotam, ka tas ir izdarāms, tomēr jautājums par to, vai tas ir vēlamais risinājums, vai ir pamatot to darīt, vai tas ir samērīgs solis, vai tas ir jādara šobrīd, vai šobrīd jāveido šāda datu vāze Eiropā. Nu, man ir zināmas šaubas, bet, nu, atstāju šo lēmumu jūsu rokās, jūs un padomas. Padoma šobrīd vēl ne, ne, nesniedz nekādus mājienus attiecībā uz to, kādu ceļu grib iet. Uh, Un arī pirms diviem gadiem nebija mm, jūsu komitejā izvirzīts referents šajā lietā, un nebija arī tāda skaidra nostāja un norādes, kuru ceļu iet. Bet, nu, tas viss ir jūsu ziņā, arī komisijas mājaslapā ir pie, pieejams ietekmes izvērtējums, jūs varat izdarīt paši savus secinājumus un nāk klajā ar konkrētiem priekšlikumiem nākamajā sasaukumā, un tad komisija, nu, attiecīgi virzīs šos priekšlikumus uz priekšu. Jautājumu priekšsēdētāji bija patiešām daudzi, ja nu ko aizmirst, tad varbūt izpalīdziet man, saka komisāri. No, es, protams, saprotu, ka visas atbildes no manis nesaņēmāt, bet arī man nav visu atbilžu. Arī mēs um, nesaņēmām atbildes uz visiem jautājumiem, ko jautājumiem Amerikas pārstāvjiem. Bet mēs turpināsim darbu. Mēs gribētu, lai padomi varbūt arī savās sarunās ar ASV mums izpalīdzētu, bet kas attiec uz komisiju, tad kas. Uh, šajos dosjē tas ir tas, ko esam šobrīd ieguvuši. Tas jau nenozīmē, ka liekam visam punktu un ejam uz priekšu un aizmirstam, nē. Bet, nu, šāds ir panāktais progress, turpinām darbu, turpinām pārskatus, turpinām uzraudzību, ļoti rūpīgi sekojam lietu attīstībai un, jā, noteikti ziņosim arī jums pastāvīgi un priekšsēdētāji, kad tas būtu vajadzīgs ar priekpienas atgriezīšos. Paldies! Jā, nu šķiet, ka tas ir viss, ko varam šobrīd darīt. Protams, ir ļoti rūpīgi jāiepazīstas ar ziņojumu. Šķiet, ka tam līdz šim nav vēl bijis pietiekami daudz laika. Būtu tiešām vērtīgi turpināt šīs diskusijas pēc uh, dažām nedēļām. Tiklīdz būs bijusi iespēja iepazīties ar šo ziņojumu un arī jums varbūt būs radušās konkrētākas atbildes. Un jebkurā gadījumā jābūt gataviem arī naklē ar priekšlikumiem, kas varētu uzlabot uzticības atjaunošanu, jo pamatjautājums ir skaidrs. Nu, mums nevajadzētu slēpt um, šo informāciju vienam no otra, visi šie dosie ir savā starpā saistīti. Tas ir lielā mērā saistīts starp Eiropas Savienības ASV attiecībām, tādēļ varbūt tiešām mēģināsim rast uh, vēl kādu iespējamu laika brīdi, kad jūs varat pie mums ierasties. Paldies jums! Paldies arī visiem deputātiem, kas mēģināja ievērot laiku šajās ļoti smagajā diskusijā. Paldies! Tagad pavisam, tagad mums nākamajam darba kārtības punktam būs īsāks laiks atvēlēts, tā ir uzklausīšana par um, Eiropas tiesība aizsardzības apmācības schēmu. Uh,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

okay. I, um, hello. hello. I need to leave a bit earlier, but. Uh, Okay, I will give you the floor. Yes, yeah. if <laughs> there are any questions. Sorry, I say, uh, we definitely uh, have to uh, continue. Turpināsim darbu. Esam pārnājuši visai sarežģītu un pretrunīgu jautājumu. Nu, cerams, ka nākamais nebūs tik ļoti pretrunīgs. Tagad mums būs uzklausīšana par Eiropas tiesību aizsardzības apmācības schēmu. Komisija martā nāca klajā ar priekšlikumu veidot šādu Eiropas tiesība aizsardzības apmācības schēmu, lai veicinātu pārobežu sadarbības starp policijas, muitas un robežsardas iestādēm un veidotu kopīgu un patiesu tiesība aizsardzības kultūru. Būtisks elements šī ambiciozā mērķa sasniegšanā ir cieši sadarbības starp dažādiem Eiropas Savienības aģentūrām. Un tādēļ man ir milzu prieks redzēt, ka šeit šodien ir pārstāvēts ne tikai vairākas aģentūras, mūsu paneļa diskusijā, bet arī citu aģentūru pārstāvji ir ieradušies uh, arī telpā pievienoties diskusijai. Šodien pēcpusdienā uzklausīsim daudzus runātājus. Maķē kundze, kurai vajadzēja būt referentei par cepol dosē, kas šobrīd ne, līdz šim vēl nepastāv, Uh, viņa šodien nav ieradusies, un cepoli jautājumu mēs jau esam pārnāši, cik tad cepols var būt neatkarīga struktūra, neatkarīgi darboties no Eiropola. Cepols, um, cepola arī tātad uh, šī apmācības schēmas jautājums lielā mērā skar, tad nu skatīsimies, kā turpinās diskusijas, bet um, arī jūs Noteikti esat piedalījušies diskusijās, esat uzklausījuši gan aģentūru nostāju, gan arī Libe komiteja ir pret apvienošanu, pret jebkādu apvienošanu. Un cik tālu es zinu, tad arī padomē 25 dalībvalstis iebilst pret šo divu struktūru apvienošanu. Nu, tikai viens no šīs mūsu turpmākās diskusijas elementiem. Tā kā Maķē kundzes šeit nav šodien, tad, nu, došu vārdu sākumā uh, Prībekungam no iekšlietu ģenerāla direktorāta. Zinu, ka viņam nedaudz ātrāk ir jādodas prom, un pēc tam dosim vārdu pārējiem runātājiem. Prība kungs, lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. Mēģināšu izteikties īsi, jo atbilstoši laika grafikam patiesībā mans runāšanas laiks jau ir beidzies. Kā jūs minējāt, tad komisija martā šī gada martā pieņēma paziņojumu par Eiropas tiesība aizsardzības apmācību schēmu un šī paziņojuma un schēmas mērķis ir nāk klajā ar koordinētu politikas pieeju, kas nodrošina augsta līmeņu apmācību tiesība aizsardzības um, iestāžu darbiniekiem un visām policijas uh, visu līmeņu postiņ, postiņam attiecībā uz pārrobežu policijas darbu. Uh, Policijas darbam mūsdienās, kā jau visi zina, ir starptautiskā dimensija, un um, Eiropas um, pieeja ir būtiska, lai varētu izstrādāt kopīgu tiesību aizsardzības kultūru Eiropā. Un šī apmācību schēmas politika definē četras jomas, četras tendences, kur uh, apmācības, kas tiek sniegts nodrošināts Eiropas līmenī, sniegtu pievienoto vērtību esošajām apmācībām, kas ir nacionālā līmenī. Pirmā Pirmais elements ir pamatzināšanas par Eiropas Savienības instrumentiem uh, pārrobežu kontekstā visām tiesība aizsardzības iestādēm. Otrakārt, padziļināta uh, zināšanas par ikdienas divpusēju sadarbību, kā piemēram tātad um, trešā daļa Eiropas uh, policijas iestāžu sadarbība valstīs un ceturtkārt starptautiskais elements un zināšanu dalīšanās ar um, trešajām valstīm. Šajā paziņojumā ir skaidrs nodalījums starp visām četrām jomām. Tādā ziņā, ka pirmā, otrā joma ir dalībvalstu kompetences jautājums, uh, un dalībvalstīm tur nāks um, par labu šie apmācības instrumenti attiecībā arī uz informācijas un labās prakses apmaiņu. Trešā, ceturtā joma ir mērķēta uz mētiecīgākām apmācībām atbilstoši Eiropas Savienības prioritātēm. Sniegšu jums arī kādu piemēru. Paziņojumā ir teikts, ka ceturtajā jomā šajā schēmā apmācībām ir jābūt integrālai un neatņemamai uh, um, Eiropas Savienības um, budžeta sadaļa attiecībā uz uzraudzību trešajās valstīs, un tas nozīmē, ka atsauc uz apmācības schēmu un apmācībām pirms izvietošanas, uh, kā priekšnosacījums izvietošanai, nosūtīšanai misijās, um, tas būtu jānosaka kā pienākums, ja Eiropas Savienības um, amatpersonas tiek nosūtīts trešajām valstīm. Šis saredzim, saredzamības elements ir būtiski iespējams pārnāt gan šo schēmu, gan arī atzīt tajā pašā laikā uh, apmācību koordinācijas loma Eiropas Savienības līmenī ar mēģi nodrošināt visaptarošu pieeju un izvairīties no darbu pārklāšanās, kā arī finanšu resursu pārklāšanās. Tādēļ komisija ir patiešām pateicīga Cepolam par to, ka esat organizējuši šo pasākumu. Paturot prātā arī visu ieguldīto darbu šajā kartēšanas, kartēšanā un schēmas izveidē. Šobrīd ir īstais laiks ķerties pie schēmas īstenošanas sadaļas darbiem. Pagājušā gada marta paziņojumā ir paredzēts, ka CEPOLS būs tas vadošais dzinējs spēks šīs apmācības schēmas īstenošanā, tajā pašā laikā cieši sadarbojoties ar dalību valstīm un citām tiesību sagājušām iestādēm un aģentūrām. Kas attiec uz budžeta ierobežojumu, tad ir skaidrs, ka daži termiņi, uz ko ir atsauce Marta paziņojumā, daži termiņi netiks izpildīti. Tomēr mums ir prieks, ka tādējādi tiks apstiprināts, ka cepols būs dzinējs spēks attiecībā šīs schēmas īstenošanu. Priekšsēdētāji nobeigumā vēl piebildīšu, ka līdz šim esam diskutējuši un arī nākotnē plānojam turpināt diskutēt par cepolu nākotni, tomēr mēs no savas puses pēdējo mēnešu laikā esam nedaudz tā nožēlojuši to, ka šīs diskusijas um, iespējams mums ir varbūt uh, likušas attālināties no lietas būtības. Un šī ir tiešām lieliska iespēja vēlreiz padomāt par Eiropas Savienības dimensiju tiesības sardzības apmācībām, paturot prātā, ka protams, šeit jāpatur prātā arī subsidiaritātes princips, un policistu pamatapmācības noteikti jebkurā gadījumā paliks dalību valstu līmenī, un arī pat uh, reģionālā līmenī. Paldies! Thank you very much. I think we... Paldies! Manuprāt, mēs visi varam piekrist, ka tiesība aizsardzības iestāžu apmācības tiešām būtisks, tur mūsu viedokļi ir vienoti. Došu vārdu Šodera kungam no Cepolu, lūdzu. Thank you very much, Mrs. Chair. First of all, I would like to... Paldies! Liels paldies, ka esat mūs uzaicinājuši piedalīties šajā diskusijā par apmācību schēmu. Es izteikšos īsi trīs galvenie punkti. Pirmkārt, sākumā pavisam īsi rezumējums par CEPOL struktūru, biznesa modeli un po, mūsu tātad darbībā aktuāliem dosjē, pēc tam par izglītību un apmācībām Eiropā, un pēc tam būs komentāri par galvenajiem iegūmiem apmācības schēmai no mūsu perspektīvas raugoties. Primāri sākumā galvenie būtiski elementi par mūsu biznesa modeli. Kā jūs zināt, tad CEPOLS ir balstīts uz Policijas akadēmiju un koledžu tīkla Eiropā, un tas ir uh, CEPOL galvenais spēks. No vienas puses mēs spējam apvienot visu šo Eiropas partneru kompetenci. Tajā pašā laikā mēs arī tiešā veidā atbalstām dalī, partnerus dalību valstīs, attīstīt, izstrādāt savas darbības dalību valstu līmenī. Turklāt mēs arī aktīvi mēģinām nodrošināt ciešu sadarbību ar citām Eiropas Savienības aģentūrām. Sniegšu dažus piemērus ar Eiropolu, Frontex, Eurojust. Pēdējā gada laikā esam kopā izstrādājuši daudzas darbības, uh, Un tur esam izmantojuši pārējo aģentūru kompetences un arī uh, Eiropas tiesība aizsardzības iestādēm bija iespēja iemācīties vairāk par aģentūrām. Par pamatiesībām esam izveidojuši labu sadarbību ar pamatiesību aģentūru, un pamatiesības mēs atzīstam kā ļoti svarīgu un horizontālu jautājumu visās tiesība aizsardzības apmācības jomās. Neaizmirsīsim arī pārējās aģentūras, ar kurām mums ir labs uh, laba sadarbība EASO, EULISA un tā tālāk, bet šobrīd, šobrīd ir vērojama tiešām cieša sadarbība. Mēs mēģinam arī aizpildīt šo robu starp politiku un praksi, un arī robu starp zinātni un um, tiesību aizsardzību. Par politiku un praksi runājot, ja ir mums brīnišķīga regula, tad beigās jānodrošina, ka ierēģi pilsoņi var strādāt ar šo regulējumu un tam ir nepieciešams apmācības būtiskākā informācija par mūsu biznesa modeli, par mūsu darbības modeli. Mēs iesaistām visas iesaistītās puses, tas nozīmē tātad gan valsts dalībvalstu akadēmijas, gan arī aģentūras jau no paša sākuma, tātad gan sākot ar plānošanu līdz pat īstenošanai. Mūsu prioritātes ir balstītas uz strateģiskiem un operatīviem apmācību izvērtējumiem un Mēs cieši sadarbojamies arī un ņemam vērā Eiropas Savienības prioritātes. Šobrīd aptuveni 40% no mūsu apmācību portfeļa ir veltīts tiešā veidā uh, policijas prioritātēm Eiropā, politikas ciklam. Kā jau es minēju, tad mūsu veiktās darbības lielā veidā tiek tiešā veidā īstenotas dalībvalstu ak akadēmijās, un to arī dara šīs akadēmijas un koledžas, un tādēļ, kas attiecas uz apmācības iespējām, tur papildus klasiskajiem kursiem, ir arī jauni, novatoriski, elektroniskie modeļi, ir arī izveidota policijas ap apmaiņas programma, un mums ir arī papildus darbības, kas ļauj atbalstīt dalībvalstu ap veiktās apmācības, un šogad uh, piesaistīsim arī vairākus tūkstošus dalībnieku mūsu darbībās, kas attiec uz ārējo dimensiju, tad mēs atbalstām mūsu partnerus Rietumbalkānu reģionā un tajās valstīs, kas, at, uz kurām attiecas kaimiņa attiecību politika. Rezumējot, Cepol un tā tīkls jau tagad centrālu lomu piešķir uh, Eiropas uh, policijas spēku kapacitātes veicošanai, kas at, kas attiecas uz kopējo kultūru Eiropā, tad savstarpējā uzticība ir būtisks elements. Uh, Un tādēļ, mūsuprāt, mēs ar savām veiktajām darbībām tieši savedot kopā ierēģņus, ļaujot mācīties vienam no otra, ļaujot mācīt vienam otru, mūsuprāt, tas ir vērtīgs pienesums, kas veicināja savstarpējo uzticību kopējā tiesība aizsardzības kultūrā. Un no, vēl daži vispārēji komentāri par nākotni apmācībām Eiropā šajā jomā. Nākamā mēnesī Eiropai ir jāpieņem lēmums par pēc Stokholmas plānošanu, un mēs aicinātu skaidru lomu piešķirt arī tiesība aizsardzības apmācībām kā papildus faktoram paralēli citām darbībām. Un mūsuprāt, šīs schēmas iniciatīva būs labs pamats. Mēs arī atzīstam to, ka nākotnē mums ir jābūt gataviem strādāt ar ierobežotiem resursiem, un mūsuprāt būtisks solis šajā virzienā ir labāk koncentrēties uz visu darbību kvalitāti visās jomās. Sniegšu arī dažus piemērus, mūsuprāt, kas attiec uz nākotnes Nākotnē mums būtu papildus uzmanība jāpievērš uh, mācību saturam, domājam par akreditāciju certifikāciju, kas arī ir šajā schēmā iekļaut. Mēs arī domājam par uh, apmācības personāla kvalitāti un vēlētos izveidot certifikācijas sistēmu apmācības personālu. Mums jau šobrīd ir uh, tātad, lekciju pasniedzēju un apmācības sniedzēju datu bāzi. Mums jādomā arī par dalībnieku kvalitāti, jāpārliecinās, ka apmācām pareizos cilvēkus vai uh, sasniedzam pareizās mērķa grupas un varbūt to nākotnē būtu iespējams uzlabot. Šobrīd situācija nav slikta, bet ja resursi būs ierobežoti, tad nāksies strādāt mērķētāk. Mums ir arī jāvērtē labākā veidā ietekmi, ko varam paveikt ar mūsu mums pieejamiem resursiem. Un nobeigumā mācību vides kvalitāte, jo īpaši šeit runājot par e-vidi, tiešsaisti, nākotnē varbūt tas būs pat svarīgāk nekā tagad, arī šim uzmanī, jautājumiem ir jāpievērš uzmanība, jāaktualizē um, e-vide visiem tiesību aizsardzības iestāžu darbiniekiem. Kādi būs ieguvumi no šīs schēmas? Kā jau tika minēts, kā to minēja Prības kungs, tad mēs esam atbalstījuši komisijas darbu kartēšanā, un arī mums tas um, bija ļoti vērtīgs pasākums, lai pirmo reizi mums būtu visaptvarošs pārskats par iesaistītajām pusēm, un kas tad īsti šobrīd ir tirgu mācību kontekstā. Uh, Vispārīgs komentārs par schēmu. Mēs augstu vērtējam gan šīs schēmas principus, gan struktūru, un, kā jau to minēja Prības kungs, mūsuprāt, šī ir skaidra atbildības struktūra gan nacionālā līmenī, reģionālā līmenī, arī Eiropas Savienības līmenī, un, manuprāt, tas pilnībā ievēro arī subsidiaritātes principu. Kas attiec uz aģentūras lomu, tad, manuprāt, tādējādi mums ir arī papildus ieguldījums, lai uh, Uh, potenciālā pārklāšanās varētu kļūt par sinerģiju. Mūsuprāt, stiprinot šo koordinācijas mehānismu, jau šobrīd tas ir labi izveidots, bet mēs domājam, ka to var vēl tālāk attīstīt, uh, labāk nodrošinot sinerģijas ar mazākiem ierobežotiem resursiem. Kas attiec uz ārējo tiesību aizsardzības un apmācību dimensiju, tad šeit, mūsuprāt, policijas misiju un gatavošanās, kā arī kapacitātes veicināšanas laikā ārpus Eiropas, Mūsuprāt, pastāv potenciāls labākai darba koordinācijai, un šeit mēs konkrēti domājam par darbībām dalībvalstu līmenī, kā arī Eiropas līmenī, lai mēs varētu panākt vairāk, ņemot vērā ierobežotos resursus. Kā jau es minēju, tad Cepol jau tagad ir gatavs uzņemties attiecīgo lomu, īstenojot šo schēmu, un mēs nākotnē nepacietību sniegsim savu ieguldījumu jau tagad gaidām. Paldies! Liels paldies par šo prezentāciju, un tagad es došu vārdu. Robio Leonu kungam no Spānijas, un mēs tiešām lūgtu jūs iekļauties piecās minūtēs. Liels paldies priekšsēdētāji! Paldies, ka uzaicinājāt mani uz šo sanāksmi un vēlos pateikties arī CEPOL par šo iespēju paust Nacionālā apmācības centra viedokli par šo Eiropas apmācības schēmu. Mm, es vēlos jums uh, sniegt pārskatu par pilotijas apmācību Eiropas Savienībā, balstoties uz man vislabāk zināmo modeli, proti Spānijas modeli. Es uh, pievērsīšos četriem pieciem punktiem, runājot par Spānijas policijas modeli, tiesību aizsardzības iestādēm, uh, mūsu apmācības modeli Gardijas Civil Nacionālajai policijai un arī par to, kādas ir nepieciešamības vai ir patiesībā nepieciešams īstenot šādu Eiropas apmācības schēmu dalību valstīs. Tātad šeit jūs redzat Spānijas policijas modeli. Mums ir dažādas policijas policijas vienības, bet šeit ir arī līdzīgas iezīmes, ja paskatāmies uz citām valstīm. Mums ir 5,2 policisti uz tūkstošu iedzīvotājiem. Tas ir diezgan daudz. Kopumā ir 25 tūkstoši valsts policijas darbinieku galvenās policijas vienības ir Gardija Civila, kas ir nacionālā policija, un notiek arī sadarbība ar autonomo reģionu policiju, policijas spēkiem. Kā jau es teicu, 150 tūkstoši policistu kopā gan Gardijā civili, gan Nacionālajā policijā. Uh, apmācības sistēma ņēma vērā šo lielo skaitu policistu. Galvenie principi ir līdztiesība, eh, panākumu novērtēšana un citi. L runājot par šiem pamat principiem policijas apmācībā, pa, vadlīnijas apstiprina ministru padome, tad uh, tālāk uh, iekšlietu ministrs izstrāda apmācības plānus un ap, par apmācību atbildīgais departaments izstrādā konkrētu apmācību programmu. Tagad par policijas apmācības sistēmu Spānijā un galvenie elementi ir akadēmiskās apmācības centri, ir arī elektroniskās apmācības platformas, ir uh, policijas apmācības speciālisti un notiek miedarbības starp policiju un apmācītājiem, lai ņemtu vērā sabiedrības vajadzības mūsu apmācības sistēmas struktūra. Šī apmācība ir specializēta un eh, tā ietver arī augstāko izglītību. Ir sākotnēja apmācība, tad ir specializācija un pēc tam ir augstākās, eh, augstākā izglītība policijas eh, darbā šī apmācības sistēma ir iekļauta Eiropas apmācības telpā saskaņā ar Boloņas līgumu. Apmācība notiek dažādos moduļos. Uh, un šeit darbojas arī Eiropas kredītu sistēma izglītībā. Šeit grafikā var redzēt karjeras attīstību. Ir uh, skaidri noteiktas kategorijas. Polit valsts uh, policijā apmācības tiek saskaņot ar uh, augstākās izglītības sistēmu Eiropā, un policijas virsnieki var pat iegūt arī māstera, maģistra grādu šajā specialitātē, un šādu izglītību sniedz uh, Salamankas universitāte. Un tālāk par uh, nacionālajiem policijas izglītības centriem šeit, tie, šie centri tiek akreditēti, ņemot vērā izvirzītos kvalitātes standartus, tā skaitā ISO standartus. Un šīs, šos apmācības centrus akreditē arī CEPOL, kas garantē apmācības kvalitāti. Un noslēg, eh, tagad es gribētu uzdot jums jautājumu, vai mums eh, nacionālā līmenī ir atbilstoši pīlāri, lai īstenotu Eiropas apmācības schēmu. Jā, mums eh, šādi sistēmas balti, valsti pastāv, jo nacionālā līmenī uh, tiek ņemti vērā augstākās uh, izglītības un apmācības standarti un prasības. Kā mēs varētu praktiski īstenot šādu Eiropas apmācības uh, schēmu, ir nepieciešams, lai nacionālās apmā... nacionālajā apmācības centri uh, sadarbotos, lai uh, Eiropas komisija uzraudzītu šo procesu, un tāpat ir nepieciešams arī citu aģentūru atbalsts. Uh, Brības kungam uh, drīz jādodas prom, ja jums ir kādi konkrēti, īsti, bet konkrēti jautājumi, tad lūdzu uzdodiet tos Bronsa kungs vēlas uzdot jautājumu, bet lūdzu pavisam īsi uzdotiet šo jautājumu Kribas kungam. Centīšos runāt īsi. Esmu gan saklasificējis jautājumus, kas adresēti dažādiem runātājiem. Tātad, kas tiek apmācīti? Eiropola Uh, dalību valstu policisti, trešo valstu policisti, vai mēs šeit runājam par virsniekiem vai par uh, pasniedzējiem vai tiem, kas strādā uz robežām, kādās jomās izm noziegumu izmeklēšana, kādu veidu noziegumu izmeklēšana, kādas uh, prasmes tiek mācītas vai tikai izmeklēšanas metodes uh, tiek mācīts, vai arī materiālās tiesības arī. Nu, ar to šobrīd aprobežošos. Tas bija jautājums Prības kungam. Paldies, man arī ir ļoti īss jautājums. Mēs te cīnījāmies par šo institūciju, ap šo institūciju apvienošanas procesu, un mēs uzzinājām, ka komisija gribēja ietaupīt naudu, un tagad mēs pirms diezgan nesen uzzinājām, ka Strasbūras universitāte ir uh, izveidojusi uh, policijas virsnieku apmācības programmu, 90% finansējumu piešķir komisija, un šeit ir runa par gandrīz miljonu eiro. Un Šēderkungs uh, runāja par uh, tādu kartēšanu, ko mēs, uh, kas tiek veikta, lai noskaidrotu, kas ko kur mācās. Jo šeit ir iesaistītas dažādas um, izglītības iestādes apmācības procesā. Tā kā saprot, protams, komisijas nostāju. Paldies par šiem jautājumiem. Paldies, ka ņemat vērā to, ka mans laiks, diemžēl, ir ierobežots. Bronskungs uh, šeit uh, pieminēja daudzus jautājumus, kas ir ārpus manas kompetences. Protams, tie ir svarīgi jautājumi, bet vēl viss nav skaidrs. Galvenā ideja, pamat ideja Eh, šai apmācības schēmai ir apmācīt eh, dalību valstu un arī Eiropol darbiniekus, tātad tiesē, tiesībai sārdzības iestāžu darbiniekus no Eiropas. Kāda veida apmācība tas ir saistīts ar šīm četrām ievirzēm, ko es centos izskaidrot. Uh, necēšamies aprobežoties tikai ar tiesību aizsardzības iestāžu darbiniekiem, kas izteno pārobežu sadarbību, bet tā ir viena no mūsu prioritātēm, jo mēs apzināmies, ka arvien vairāk tiesība aizsardzības iestāžu darbiniekiem vienkārši nāk strādāt pāri robežām, pie Vācijas, uh, Nīderlandes, Beļģijas robežas un tā tālāk. Bet ar to vien mēs neaprobežojamies. Ir paredzēts uh, uh mācīt izmeklēšanas metodas, jūs pieminējāt šeit materiālās tiesības, bet jāsaka, ka uh, tiesība aizsardzības iestāžu darbinieki apzinās, ka daudz ko viņu ikdienas darbā nosaka Eiropas politika, Eiropas tiesību akti un arī tādas iespējas, ko piedāvā aģentūras kā Eiropola. Un mēs šobrīd konstatējam, ka nacionālo un vietējo policijas vienību izpratne par Eiropol sniegto palīdzību attīstās atšķirīgi dažādās dalību valstīs un reģionos. Tātad visi šie pieminētie jautājumi būtu jās iekļauj šajā schēmā. Un mēs vēl nevaram izlēmt komisijā, ka tam jābūt tā vai tā, bet mēs esam centušies un šķiet tas mums ir izdevies noteikt četras jomas, kur eh, ir kaut kas vairāk nekā nacionālā tiesība aizsardzības eh, apmācība. nezināju, bet tagad man uh, pastāstīja par šo projektu Strasbūrā, ka šeit ir paredzēta divu gadu apmācība, bet uh, varam jums sniegt konkrētu, konkrētākus datus vēlāk. Var jums šķist, ka šeit ir zināmas pretrunas, ka no vienas puses tiek veidota šī schēma un tā pašā laikā uh, Eh, tiek samazināts finansējums, eh, tā skaitā aģentūrām, ka ir jāveic taupības pasākumi, bet tieši tādēļ arī mēs vēlamies eh, rast tādus visefektīvākos risinājumus, kas būtu saistīti ar mazākiem izdevumiem. Mums vispirms ir jāizstrādā politiskā nostāja šai apmācībai, pēc tam jāmeklē visizdevīgākie, labākie praktiskie risinājumi. Es domāju, ka tas ir Eiropas līmeņa projekts, kas īstenojams jomā, kur darbinieku izglītība un ievirze ir galvenokārt uh, nacionāli orientēta, bet tā pašā laikā noziedzība ir uh, gūst ar vien vairāk uh, pārobežu raksturu. Priekšsēdētāji var tikai jūs teiktajām piekrīt. Uh, tagad mēs turpinām darbu un es lūgtu uh, šeit prezidijā vēl trīs runātājs. Pateicos jums, Prības kungs, par, par jūsu ieguldījumu šajās debatēs. Now first, uh, thank you for coming here. Paldies. Uh, vispirms došu vārdu Vernhelma kungam no Frontex. Un lūdzu, ja centieties iekļauties piecās minūtēs, tad mums atliks vairāk laika diskusijām. Liels paldies, priekšsēdētājs kundze. Es vēlētos īsumā jūs iepazīstināt ar Eiropas sektoru kvalifikācijas uh, sistēmu robežu apsardzībā un kā tas sasaucas ar Eiropas tiesība aizsardzības apmācību schēmu. Frontexam ir skaidras pilnvaras apmācības jomā uh, robežsargiem. Tas jau tika pieņemts savā laikā Eiropadomes Tampers secinājumos, runājot par speciālistu apmācību. Tas pats ir ierakstīts arī mūsu pilnvarojumā. Mēs apmāca, palīdzam dalību valstīm apmācīt robežsargus, izstrādājot aizskaitā arī kopīgus apmācības standārtus. Balstoties uz uh, padomas secinājumiem un Stokholmas programmu un uh, Eiropas Savienības drošības stratēģiju un arī Boloņas un Kopenhāgenes procesiem. Boloņas process attiecas uz akadēmisko izglītību un Kopenhāgenes process uz profesionālo izglītību. Mēs pievēršam uzmanību harmonizācijai, kopīgiem standartiem, caurskatāmībai, mobilitātei un kvalitātei. Kā jūs droši vien zināt, Eiropas kvalifikāciju ietvars mūža apmācībai ir instruments, lai nodrošinātu harmonizāciju, mobilitāti un kvalifikāciju salīdzināmību Eiropas Savienībā. Par to tika panākt viešanošanās 2008. gadā, un tas nosaka kopīgus standārtus apmācībai visā Eiropas Savienībā saskaņā ar Eiropas Savienības mūža izglītības programmām. Tiek izstrādāti arī nacionālajie apmācības tīkli, IQF, sas jāsaskaņo nacionālās izglītības kvalifikāciju sistēmas ar Eiropas kvalifikāciju sistēmu. Šīs sistēmas ir jau ieviestas uh, arhitektūrā, biznesa, uzņēmējdarbības vadībā un citās jomās, bet attiecībā uz robežu apsardzību tā Tā ir pirmā joma - tiesība aizsardzības apmācība jomā. Uh, Eiropas Savienībā ir uh, vairākas organizācijas, kas veic robežu apsardzības funkcijas. Mūsu atbildības jomā ietilps tieši robežu sargu apmācība, ir definētas uh, robežu apsardzības funkcijas, un tās ir nodalītas no citām tiesību aizsardzības funkcijām. Tāpat mēs novēršam pārdublēšanos un skaidri nosaka atbildību sadarbības jomā. SQF e ir kopī, standārtu kopums robežu apsardzības apmācības jomā un eh, mēs skaidri definējam apmācību saskaņā ar katras aģentūras pilnvarām. SQF var attīstīt arī citās jomās, tādās kā muita, policijas darbs un citās. Tas ir atbalsts Boloņas un Kopenhāgenes procesu īstenošanai un tādējādi tiek veidotas sinerģijas. SQF veicina sadarbību un apmācību tiesībā aizsardzības jomā. Uh, un šī tiesība aizsardzības apmācības schēma veicina koordināciju un palīdz novērst dublēšanos. Šīs uh, schēmas mērķi ir praktiski tādi paši kā attiecībā uz sektorālo kvalifikāciju apmācības sistēmu robežaizsardzības jomā. Jo sektorālo kvalifikācijas sistēmas izveide ir praktiski tikpat svarīga kā gala rezultāts. Jāsāk darbs nosakot, uz ko, kādi, kādi ir pienākumi, kādi ir apmācības rezultāti, tad šīs programmas ir jāapstiprina un jāakreditē Frontex izmanto šo sektoru kvalifikāciju sistēmu. Esam uzsākuši arī DSQF tūkošanu un iesaistām nacionālos ekspertus apmācības kursu izstrādē. Šī apmācības uh, sistēma ir ļoti svarīga visiem tiesību aizsardzības uh, darbiniekiem, kas veic robežsargu funkcijas. Ir dots liels ieguldījums uh, īstenot tiesību aizsardzības apmācības sistēmu, izveidojot kvalifikāciju standārtu sistēmu, un mēs nododam mūsu pieredzi visu citu aģentūru rīcībā. Gribu noslēgt savu prezentāciju, ap, apgalvojot, ka DSQF ir ļoti svarīgs ieguldījums šīs kopīgās apmācības schēmas izstrādē. Paldies par jūsu prezentāciju. Tagad lūkšu nākamo runātāju, kas ir Igngors kundze. Es eh, pārstāvu panotē tiesību aģentūru un, eh, protams, eh, ka mēs šajā kontekstā esam nedaudz kāds kā sātana advokāts. Un, mūsu aģentūra ir atrod citu aģentūru um, ietverā, un mēs cenšamies ietvērt šeit cilvēktiesību, pamatiesību um, dimensiju. Tad es to ar citām iekšlietu aktivitātēm. Un, Eh, dati, kurus mēs analizējam, eh, tie var sniegt eh, pierādījumus un tie var arī palīdzēt šīm iekšlietu aģentūrām reaģēt, un mēs cenšamies uh, uzsvērt uh, pamatiesību dimensiju, piemēram, runājot uh, par uh, cilvēku, cilvēku tir, tirdzniecību, kas ir viens no svarīgākajiem jautājumiem, uh, kurus risina uh, iekšlietu aģentūras, un uh, tad ir uh, arī uh, Ehm, tas, ka mēs eh, cenšamies uzsvērt eh, eh, upuru dimensiju. Tā ir, tas ir neliels ieskats, kā mūsu sadarbība izskatās. Protams, kā kopā mēs arī cenšamies sniegt pamatiesību analīzi, un mēs arī cenšamies palīdzēt integrēt pamatiesības iekšlietu aģentūru selektīvās aktivitātēs. Un mēs arī ļoti atbalstām to, ka komunikācijas paziņojums par šo schēmu, ka tajā ir ņemts vērā pamatē tiesības, kā zināšanu kopums, lai noritētu efektīvu policijas sadarbība. Un es domāju, ka Eiropas Savienībā mēs, mums ir vajadzētu runāt par pamatē tiesību aizstāvēšanu, un to vajadzētu arī atspoguļot Eh, tādā ziņā, ka būtu pienācīga eh, apmācība. Un eh, šai, šīm aģentūrām ir jākļūst profesionālām, balstoties arī tieši uz pamatiesībām. Pēdējo gadu laikā pamatiesību aģentūra ir ieviekusi, ievākusi daudz pierādījumu, uh, kas ir ļoti svarīgi pamatiesību apmācībā, un eh, mēs eh, esam tātad eh, izglītojuši cilvēkus visā Eiropas Savienībā par dažādiem jautājumiem, to skaistā arī antisemītismu, uz naidu balstītiem noziegumiem, kā arī noziegumiem pret sievietēm un pret LGBT. Un rezultāts ir tāds, ka aizvien vairāk tiek noteikti upuru, un uh, tas ir uh, arī uh, jāņem vērā, uh, tad, uh, kad mēs uh, um, veidojam nākotnes uh, tiesība uh, aizsardzības iestāžu uh, apmācības. Un viena no lietām, uh, kuras uh, cilvēki uh, paskaidroja kā savu uh, izvēli, kāpēc viņi uh, nevēlas ziņot policijai, ir tas, ka viņiem uh, nav uh, uzticība uh, policijai. Viņi uh, uh, uzskata, ka policija neko nevarētu iesākt, uh, un uh, arī tā kā viņiem ir bail no diskriminējoša attieksme no policijas puses. Es eh, nevēlos eh, to visu saistīt ar iepriekšējo eh, diskusiju par uh, uzticamības veidošanu šeit, tomēr, manuprāt, tas ir arī šeit ļoti svarīgs uh, veistējums, tādā ziņā, ka uh, ir jāceļ policijas uzticamība visās sabiedrības daļās, un tas ir ļoti svarīgi šajā sakarā. Un apmācība ir eh, ļoti eh, svarīga, lai radītu eh, organizāciju kultūru, kas būtu uzticama, pārskatāma un balstītos uz pamatiesībām. Paldies! Bet tagad es vēlētos dot vārdu Mankas kundzei no Eiropāla. Arī jums likt dodas 5 minūtes. Paldies, prezidents kundze. No sākuma es vēlos pateikties eh, par šo iespēju, kas mums eh, šeit šodien. Eh, paldies komitejai un CEPO. Vēlētos izmantot šo iespēju, lai uzsvērtu to, cik mums ir izcila sadarbība ar CEPO apmācības jautājumos. Un es arī vēlētos jums sniegt ieskatu tajā, ko mēs darām Eiropolā. Eiropolā mēs Eh, bieži saņemam eh, eh, pieprasījums no dalībvalstīm sniegt operatīvu apmācību attiecībā uz mm, noziegumu analīzi vai tehniku, un mums ir arī stažieri no dalībvalstīm Eiropolā līdz ar to. Mēs ļoti priecājamies par to, ka Cepela mums deva iespēju piedalīties kartēšanas pasākumā attiecībā uz apmācību vajadzībām Eiropā, lai tiktu sagatavot schēma. Un eh, mēs arī uzskatām eh, lielā mērā, eh, ka struktūrēta pieeja attiecībā uz Eiropas apmācību padarīs šo apmācību efektīvāku. Un tajā pašā laikā mēs arī uzskatām, ka šī te schēma Eh, lielā mērā eh, dos eh, ieguldījumu zināšanu dalīšanā un ka tiks izstrādāti kopīgi standarti tiesības sargājušās iestādēs visā Eiropā. Un, protams, arī atbalstām šo schēmu, esam pārliecināti, ka tā palīdzēs veidot tādas prasmes, kādas ir nepieciešami tiesības sargājušo iestāžu darbiniekiem, lai viņi varētu cīnīties pret pārobežu noziedzību visefektīvākajā veidā. Un mēs arī vēlētos paust mūsu atbalstu tam, ka e, Cepelam ir jābūt centrālajai e, lomai, koordinējot un īstenojot e, šo schēmu, un tā ir dabiska izvēle šai schēmai. Cepel, kā jau tomēr teica Šēder kungs, ir tieša pieeja zināšanām un, un pasniedzējiem Nacionālās apmācības akadēmijās. Un, Un mēs varam arī sniegt citiem šīs zināšanas, un pēdējo pāris gadu laikā Eiropola un Cepola uh, Eh, ir veiksmīgi sadarbojušies. Mēs arī eh, eh, tad, esam izstrādājuši vairākas lietas kopā, jo sevišķi nozieguma analīzes jomā, bet arī citās konkrētās jomās, kā piemēram kibernozadzības jomā. Un eh, sadarbība ir eh, rezultējusies eh, tajā, ka ir izstrādāts, izstrādāts paraugbraks piemēri un standarti, līdz ar to mēs esam, esam arī izstrādājuši apmāt pasniedzēju kursus, lai dalībvalstīs būtu pasniedzēji, kur varētu sniegt zināšanas savā valodā, savā dalībvalstī, ir apmācības moduļi, kā arī kopīgs mācību plāns un tā tālāk. Un, protams, ka mēs esam arī gatavi nākotnē sniegt ieguldījumu ar lekcijām un mūsu profesionālo tirgu tirgu, eh, lai šo schēmu padarītu veiksmīgu. Un visbeidzot, es arī vēlētos eh, norādīt uz eh, to, ka mūsuprāt, modernas mācību metodas būs ārkārtīgi svarīgas, lai mēs varētu sasniegt visvēs lēku auditoriju un lai mēs varētu likt pamats Eiropas tiesību aizsardzības kultūrai. Paldies, priekšnēs kundze. Paldies. Esmu droša, ka Eh, tagad eh, mēs esam eh, guvuši lielāku priekšstatu par šo ļoti sarežģīto schēmu Eiropā. Nezinu, vai vēl kādiem komitejas locekļiem ir kādi jautājumi. Ja tā nav. Man pašai ir pavisam īsts jautājums. Vērnjēlmā kungam. Eiropas uh, ombuds uh, tad izrādāja īpašo ziņojumu un bija par to novērtējums. Tad, tas bija e, tieši par to, ka Frontex risina atsevišķu migrantu patvērumu lūdzēju sūdzības. E, tad to cilvēku sūdzības, kur e, ierodas pie Eiropas Savienības robežām. Es eh, neesmu droša, vai jūs tagad varat atbildēt to, eh, uz šo jautājumu, tomēr eh, tur ir zināmas bāžas, tāpēc, ka Frontex kādā brīdī bija atteicies risināt atsevišķas sūdzības, tāpēc, ka viņiem ir pamatiesību mm, darbinieks, kurš atbild par šiem jautājumiem, tomēr, manuprāt, par to varētu diskutēt arī šeit kādā brīdī. Es nezinu. Uh, Eh, cik daudz jūs zināt par šo īpašo ziņojumu, kurš eh, nu pat eh, kā tika izstrādāts un kur izstrādāja Eiropas ombuds? Prasēs kundze. Diemžēl es neesmu īstais cilvēks, kurš varētu atbildēt šo jautājumu. Es saprotu, kāda ir situācija, tomēr es neesmu pareizais cilvēks. Skaidrs, tātad es tikai to tā pieminēju. Iniguras kundze, es Eh, esmu Frontexa konsultatīvajā fórumā, eh, šī iestāde balstās uz jūsu institīvu. Un eh, tā ir arī saistīta ar Frontex jauno regulējumu, lai tad, tad, atbildētu par pamat tiesību jautājumiem šajos, šajās lietās struktūrālā un sistemātiskā veidā, kā arī strādājam pie tādiem jautājumiem kā individuālās sūdzības, un es arī vēlētos lai jūs zinātu, ka mēs šajā konsultīvajā formā kopā ar pilsonisko sabiedrības organizācijām, kā arī ar starptautiskajām organizācijām, kā piemēram Eiropas padomi, mēs cieši sadarbojamies ar Frontex jau gadu, lai izstrādātu tā saucamo uz eh, monitoringa mehānismu attiecībā tieši uz eh, pamatiesībām. Un tur ir arī eh, iekļautas individuālas sūdzības, kuras Eh, var eh, potenciāli notikt eh, Frontex operācija ietvaros. Tad tā ir informācija jūsu zināšanai. Varbūt šajās diskusijās saistībā ar šo īpašo ziņojumu mums nevajadzētu pazaudēt apziņu par to, tad arī kas notiek nacionālās operācijās, arī par to visu vajadzētu diskutēt šajā kontekstā. Paldies!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 bargained against each other. Thank you. I think... Uh, Paldies! Es domāju, ka jūs varat sniegt uh, atbildi. Uh, Vainhelma kungs, lieta ir tāda, ka pamatiesību ievērošana ir ļoti saistīta ar visu mūsu apmācību, visām mūsām aktivitātēm Frontex ietveros. Līdz ar to, netkarīgi no tā, uz kuru līmeni mēs šeit koncentrējamies, ir mm, pilnībā jārespektē pamata tiesības, un tas viss ir ietverts šajā procesā. Ir tātad eh, eh, šis te ietverts eh, robežu apsardzībai, kur arī pamata tiesības ir ļoti uzsvērtas. Un kā jau iepriekš tika minēts, tad Mums ir eh, pamata tiesību um, darbinieks, kurš ir atbildīgs par šiem jautājumiem un ir konsultatīvais fórums, un tas arī garantē to, ka mēs uh, apzināmies, eh, kāda ir šie jautājumi, un uh, kaut arī ne, vienmēr ir līdzsvars uh, starp uh, uh, drošību un apsārdzi un pamatiesību ievērošanu. Manuprāt, uh, mēs esam uz pareizā ceļa. Paldies! Uh, paldies! Eh, liekas, ka vairāk eh, jautājumu komentāru nav, līdz ar to saku jums eh, paldies, vis, paldies visiem, kuri piedalījās pirmajā un otrajā panelī. Un paldies arī, ka palīdzējāt mums saprast šo sarežģīto jautājumu. Esmu droša, ka šādas diskusijas turpināsies.